Thanks again, dear colleagues. Kolēģi. Again. Not much of a lunch after the coordinators meeting. Nu, pēc koordinatora sanāksmes uh, mums nebija daudz laika pusdienām, bet tagad uh, ķeramies atkal pie uh, darba. Ir pāri trījiem. Turpināsim mūsu darbu mūsu Lībe komitejas eh, pēcpusdienas sesijā. Visi esat laipni aicināti, arī Cecīlijas Maltsrēvs eh, kundze. Laipni lūgta atpakaļ šajā komitejā. Esam gatavi uzklausīt jūs, jūsu prezentāciju par 2012. gadu darbu programmu. Eh, par jaunākajiem eh, notikumiem šajā Eiropas Savienības eh, rīcības jomā, jo sevišķi attiecībā uz Europolu jauno juridisko pamatu un citiem jautājumiem. Jebkurā gadījumā 2012. gada prioritātes, kuras, protams, ir ļoti svarīgas mūsu komitējai. Uzklausīsim mūsu komisāri un pēc tam sāksim uh, diskusijas. Malsnēms kundze, jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Labdien visiem, laimīgi jauno gadu. Uh, ceru uz labu sadarbību ar jums šajā jaunajā gadā. Apsveicu arī priekšādā, komitejas priekšsēdētāju ar iecelšanu uh, komitejas vadītāja amatā. Ir, ir, esam tātad uh, sasnieguši pusi no sasaukuma laika. Es domāju, ka pēdējais eh, gads bija ļoti labs saistībā tieši ar eh, komisijas un parlamentu sadarbību. Tas parādīja, kā jau tas vienmēr parāda, ka tad, kad eh, komisija un parlaments sastrādājas kopā, tad viss rit ļoti veiksmīgi. Pagājušais gads, protams, bija dramatisks. Ekonomiskā krīze joprojām visu ietekmēja arī uh, Liba komitejas uh, skatās uh, jomas. Bet uh, jautājumi, kurus uh, mēs uh, risinām, tad, tad uh, bieži vien uh, nonāk uh, ziņu uzmanībā, un mēs varam būt pateicīgi par to, ka mēs strādājam ar tādām lietām, kas ir svarīgas pilsoņiem, un tas mums uzdod, uzliek lielu atbildības nastu. Pirms Ziemassvētkiem mēs Tātad eh, beidzām darbu pie vairākām lietām. Esmu priecīga, ka visas trīs institūcijas kopā labi sastrādājās attiecībā eh, uz eh, vienoto atļauju. Tas ļoti atviegloja imigrantu dzīvi. Tādā veidā tika pātrinātas procedūras un tika nodrošināta vienlīdzīga attieksme. Bija ļoti priecīga arī par to, ka kvalifikācija direktīva tika E, pieņemta. E, tas prasīja daudz, daudz pūļu no visu iesaistīto pušu puses, bet e, tas pierādīja to, ka mēs varam veiksmīgi strādāt pie patvērumu pakodas. Es vēlos pateikties jums par ieguldīto darbu šai sakarā. Daudz laika mēs pavadām strādājot pie Schengenis pakodas priešlikuma, un pie, pie tā es atgriezīšos pēc pāris minūtēm. Būtu priecīga ja tiktu izveidot direktīva par eh, tātad, eh, bērnu pornogrāfiju, būtu labi, ja šo eh, direktīvu beidzot pieņemtu visi likumdevēji. Tas tiešām varētu pasargāt bērnus no šiem briesmīgajiem noziegumiem. Mēs esam modernizējuši tātad, dokumentu par ieročiem. Un tātad mums bija pirmā gada novērtējums iekšējās eh, drošības stratēģijai. Šajā pēcpusdienā es jūs ar to iepazīstināšu. Mēs eh, veiksmīgi progresējām saistībā ar starptautisko sadarbību, eh, tieslietu jautājumos, piemēram, cīņā pret terorismu un noziegumiem. Mēs beidzām um, sarunas un jūs balsojāt ar PDR nolīgumu ar Austrāliju. Mēs esam uzsākuši Eiropas Savienības tad, nolīgumu un ir panāks liels progress saistībā ar uh, iekšlietu politikas finansējumu. Mums bija aizņemts pavasaris, mēs centāmies uh, izsa izsakot uh, notikumiem e, Dienvidu kaimiņu valstīs saistībā ar imigrāciju. Un tas, protams, būs tāds jautājums, par kuru mēs joprojām turpināsim runāt. Viena no lielākajām prioritātēm mūsu mandātā ir, protams, eh, kopīgā eh, Eiropas eh, patvērums sistēma. Es domāju, ka šod, šorīt jūs droši vien par to runājat ar Dānijas ministru, kurš ir apņēmies strādāt pie šī jautājuma. Es arī vēlos ar jums labi sastrādāties, arī ar referentiem un ēnu referentiem, lai tiktu panākts progress šajā jautājumā un tiktu panākts progress darbā pie šīs pakotnes. Tad padomu par uzņemšana ir veiksmīga, un mēs eh, ceram, ka Dānijas prezidentūra eh, uzsāks eh, trilogus pēc iespējas ātrāk. Un tas, protams, ir cieši saistīts ar normatīvajām direktīvām. Attiecībā uz Dublinas regulu ļoti sarežģīts jautājums. Es zinu, ka jūs tam sakojat ar ļoti lielu uzmanību. Šobrīd eh, rita eh, eh, diskusijas par agrīno mehānismu Dublinas regulā. Un es ceru, ka tas pavērs durvis plašākai mm, vienošanās dokumentam un tiešām veicinās uzticību. Un tiks ieviesti uh, tiešām realizējami noteikumi lēmumu pieņemšanas sistēmā. Un tam vis visam jānorit solidaritātes gadā, garā. Mums ir arī jāsādā pie migrācijas jautājumiem Arī tas ir svarīgi saistībā ar izaugsmi, par ko mēs eh, daudz spriežam dažādos kontekstos. Mums ir vajadzīgs sadarboties eh, eh, tad, uz, uzņēmumu, uzņēmumu darbinieku pārcelšanas direktīvu. Mērtā sāksies diskusijas institūcijas starpā. Es tiešām novērtēju jūsu pūliņus, tad, tad veicinot šo darbinieku pārcelšanas schēmu ceru, ka tāda paša uzmanība tiks pievērsta sezonas darbinieku direktīvai, un par to tiks eh, panākt vienošanās pēc iespējas ātrāk, lai um, tiktu izveidots pamats legālajai um, imigrācijai gan um, eh, augst apmācītiem uh, darbiniekiem. Un, protams, kā imigrantiem ir tiesības uz ģimenes dzīvi. Es zinu, ka vakardien arī iznājās diskusijas par zaļo grāmatu, par ģimenes atkal apvienošanu. Un es vēlos uzklausīt jūsu reakciju par šo dokumentu un vēlos ar jums sastrādāties šajā jautājumā. Es ļoti novērtēju spēcīgo atbalstu, ko šis parlaments un visas grupas mums ir snieguši saistībā ar Schengens pakotni. Jūs nekad eh, neesat eh, eh, tad, pārāk zemu novērtējuši Schengenas nozīmi, un tas ir ļoti svarīgi Eiropas pilsoņiem. Un es protams, arī to ļoti aizstāvu. Mums ir jābūt drošiem, ka mēs pārstrādājam šengens noteikums, kuras ir nepieciešams, lai mēs varētu izvairīties no problēmām, lai mums būtu spēcīgāki novērtēšanas mehānismi. Un eh, tad eh, tas viss būtu pilsoņu un eh, institūciju interesēs attiecībā uz robežu pārvaldīšanu, un lai tiktu tad novērsta um, iekšējo robežu atjaunošanas gadījumu. Mēs zinām, ka iekšējie noteikumi nevienmēr ir labi darbojušies, uh, un tie ir jā, jānomaina ar labākiem uh, noteikumiem. Esmu droši, ka mēs varam panākt progresu. Un tātad mēs ar šīs komitejas locekļiem esam veiksmīgi strādājuši pie šiem svarīgiem jautājumiem. Uh, šī uh, politika ir svarīga gan parlamentam, gan uh, mums. Tātad mēs runājam par drošības klauzulas priekšlikumu, par tūlītēju rīkošanos vispārējā padome tad, tad, eh, pieņēma lēmumu, kas eh, atvieglos eh, detalizētākus lēmumus. Un es vēlos garantēt, lai tas būtu instruments, kas tiek izmantots kā pēdējais glābiņš tikai ārkārtas gadījumos. Mēs turpinām dialogus par uh, eh, turpmāku vīzu, turpmākiem vīzu režīmu atvieglojumiem. Pagājušajā nedēļā es biju Kosovā, atsākām uh, diskusijas ar Kosovas valdību saistībā ar vīzām, un mēs uh, ceram panākt progresu arī uh, sarunās ar citām valstīm. Mēs vēlamies arī uh, veicināt mūsu dialogu ar valstīm, kuras uh, nav Eiropas Savienības sastāvā, tad attiecībā uz mobilitāti un drošību, un mēs uh, arī esam uh, izveidojuši um, tātad. Uh, plānu, kā to darīt pagājušajā gadā novembrī. Mobilitātes eh, pasākumi jau tiek eh, realizēti vairākās valstīs. Ceru, tas būs eh, svarīgs instruments, kā attīstīt mūsu sadarbību ar dienvidu kaimiņiem. Tas ir ļoti svarīgi saistībā ar imigrāciju, patvērumu, legālo migrāciju, vīzu dialogu. Un tas ir svarīgi arī saistībā ar robežām un robežu apsardzi. Esam panākuši progresu sarunās ar Tunisiju un Maroku un ceram, ka citas valsts arī šajā reģionā varēs sākt dialogu ar mums. Vēlāk uh, mēs tātad uh, sniegsim priekšlikums arī par viedajām robežām, lai um, veicinātu labticīgu ceļošanu Eiropas Savienības iekšienai ir vairākas eh, interesantas eh, idejas, un es ļoti ceru, ka mēs veiksmīgi sastrādāsimies šajā jomā. Cīņa pret korupciju ir viena no svarīgākajām jomām, kur mēs varam dot eh, lielu ieguldījumu. Es tiešām novērtēju atbalstu, kādu jūs sniedzat komisijai, un es ceru ar jums labi sastrādāties. Jūs zināt, ka Eiropas Savienības dalība valstīs Katru gadu tiek zaudēti 120 eh, miljoni eiro, koru, miljārdi eiro korupcijas dēļ. Un tas ir tad ir svarīgi koncentrēsies šogad uz šo problēmu, arī gatavojot ziņojumu, kurš būs uh, pieejams nākamajā gadā. Pēc dažām nedēļām mēs uh, spēdīsim par organizēto noziedzību, būs priekšlikums par to, kā mēs varam aizsargāt legālo ekonomiku no organizētās noziedzības. Mums ir jāgarantē, ka mums ir labāki instrumenti, kā mēs varam konfiscēt uh, līdzekļus, kas ir iegūti kriminālā veidā šajā eh, jomā eh, likuma eh, akti ir nedaudz novecojuši, un tāpēc pēc kāda laika komisija izstrādās tiesību aktus šajā ziņā. mums ir arī priekšlikums par Eiropas Savienības PDR. Kirko, Kirkhopa kungs būs uh, referents. Tas ir svarīgi saistībā ar cīņu pret uh, organizēto noziedzību, terorismu Un, protams, ir nepieciešama augsta kopējie standarti attiecībā uz personīgo datu un eh, privātu aizsardzību. Mēs eh, centīsimies eh, panākt progresu šajā aspektā Danijas prezidentūras laikā. PDR e nolīgums ar ASV jums ir jāapstiprina. Mēs esam iesūtījuši komisijas oficiālo pozīciju, kas visticamāk jums palīdzēs novērtēt jūsu pozīciju šajā jautājumā. Manuprāt, tas ir milzīgs solis uz priekšu, salīdzinot ar pašreizējo nolīgumu. Un Eh, daudz kas svarīgs ir paveikts eh, kopš šī gada māja. Es domāju, ka tas eh, atspoguļo veistījumu, kādas mēs trīs institūcijas kopīgi sūtām Amerikai, ka mums ir nepieciešami spēcīgāki noteikumi konkrētos jautājumos. Mēs progresējam arī sarunās ar Kanādu. Šajā pēcpusdienā būs īpaša sanāksme, tāpēc es detaļās tagad neizplūdīšu attiecībā uz uh, Eh, tātad, teroristu izsakošanas sistēmu mēs eh, strādājam, lai uzlabotu šo sistēmu. Būs arī ieteikums novērtējums, kas eh, tiks publicēts pavasarī, un mēs ceram, ka tas viss virzīs uz priekšu diskusijas ar padomi. Ehm, Tad datu uzturēšanas direktīva arī tiek apspriesta. Mēs disk diskutējam ar iesaistītajām pusēm. Mums ir skaidrs, ka Eh, likumdošana ir vērtīgs instruments, eh, lai īstenotu tiesību aktus, bet ir nepieciešama arī adaptācija, un mēs eh, tad, tad apsveram arī citas iespējas, bet ir skaidrs, ka Uh, na, padomē nav diezgan liels interese par lieliem um, grozījumiem, bet tas tā nav no komisijas puses, kur ierosināja šo priekšlikumu. Un šajā pavasarī mēs vēlētos arī uh, ierosināt uh, to, lai tiktu izveidots kiber, pret kibernoziegumu centrs kur tiktu iesaistītas um, atbildes komandas, lai mēs varētu cīnīties uh, ar šo noziegumu veidu gan nacionālajā, gan Eiropas Savienības līmenī. Un mēs ceram, ka uh, Tad paziņojums pavasarī būs noderīgs, lai mm, saprastu, kā mēs varam tālāk virzīties uz priekšu. Nu, zinu, ka mēs runājam arī par kibernoziegumu direktīvu, un es ceru, ka mēs par to varēsim vienoties pirms vasaras. Runājot par datoriem, man ir uh, ies, iespēja uh, pateikt komitejas vadītājiem, ka lielas uh, eh, IT sistēmas, uh, tām drīz būs uh, aģentūra Tallinā, uh, visi virzās šajā virzienā, un mēs uh, tad eh, to atklāsim Tallinā martā. Un es eh, tad, tad eh, tagad teikšu noslēguma vārdus. Mēs ceram, lai tiks, ka tiks pieņemta stratēģija pret cilvēku tirzniecību. Tas būs strateģisks rīcība politikas ietvers, lai novērstu cilvēku tirzniecību. Un tādā veidā arī tiks tad, sodīti noziedznieki un upuri tiks labāk aizsargāti. Un tā tad mums ir ļoti daudz ko darīt šajā gadā. Un kā jau es no sākuma teicu, ceru ar jums veiksmīgi sastrādāties pie šiem jautājumiem nākamā mēneša laikā. Te bija mani ievadvārdi. Bet es, protams, domāju, ka jautājumi ir vissvarīgākais, lai mums būtu dialogs par šiem jautājumiem. Paldies par uzmanību! Liels paldies, eh, Malstrēms kundze, paldies, eh, komisārs kundze, par to, ka iepazīstinājāt mūs ar darba programmu tuvākajiem mēnešiem. Nu, tagad mēs esam gatavi sākt diskusēju, kā parasti tiks uzdot jautājumi. Un, uh, jautājumus uzdos eh, kāds no koordinatoriem, pēc tam vismaz viens pārstāvis no politiskām grupām, un pēc tam būs atbildes. Tā būs pirmā jautājuma kārta. Es vēlētos jums atgādināt, tāpat kā es jums jau teicu no rīta, mums ir ārkārtīgi daudz darba kārtības punktu, un ir paredzēts fakts, ka mēs ar Masrēms kundzi runāsim 50 minūtes, nu pieņemsim, ka tā būs viena stunda. Uh, Mm, mums ir vēl vismaz desmit darba kārtības punkti, kas ir jāizskata, un to lūdzu ņemiet vērā. Tālāk dod vārdu Samanam Busutilam no tautas partijas. Paldies, priekšsādātāji kungs, paldies. Un es vēlētos komisārs kundzei arī novēlēt laimīgi jauno gadu. Mums ir bijis lielisks janvāris, tautas partija ir gatavojusies šai komitejas uh, sanāksmē, un viens no mūsu galvenajiem uztraukuma punktiem ir tendence, ko mēs pēdējā gai laikā ievērojam, proti, ka mums ir tāda noslēdz uz starpvaldību darbu, nevis uz kopienas darbu. Un, uh, mēs domājam, ka arī jūs to tā atbalstāt, un mēs gribētu jums pateikt, ka Mēs vēlamies pret to iebilst. Un uh, praktiskas piemērs tam, kur mēs redzam šādu tendenci, un es nedomāju to tikai uh, nodokļu jautājumā, fiskālā politika, bet arī Schengen zona. Šodien no rīta mēs apspriedām uh, vīzu režīmu un izmaiņu tajā. Bet pat tur bija skaidrs, ka mums joprojām nav kopīga vīzu režīma, un ja viena vai dažas valstis šaubās par kādu trešo valsti, tad viņas var darīt, ko tās vēlas. Neviens par to neuztraucās, nekāds kopienas atbalsta nav. Un, protams, klasiskais gadījums ir patvērums. Mēs vienmēr runājam par to, ka jā, jā, solidaritāte, solidaritāte, trarā, bet tad, kad vienai valstī ir problēmas, tad neviens viņai mm, palīdzēt nesteidzas. Uh, Un es domāju, ka ir pienācis laiks, lai komisija atkal uzņemtos līdera lomu šajos jautājumos un atvairītu šo starpvaldību darba veidu un uzsvērtu daudz vairāk uh, metodi, kur mēs strādājam kopienā. Tad vēl atcerēsimies, ko mums teica šodien no rīta Danijas tieslietu ministrs. Tik teikts, ka viņš rīt uh, vai tuvākajā laikā mm, uz tieslietu un iekšlietu ministru padomis darba galda liks jautājumu par solidaritāti. Mēs tagad zinām, ka prezidentūra pie tā grib strādāt. Un pagājušas tikai pāris nedēļas kopš jūsu komunikē par solidaritāti. Uh, Un e, mēs redzam, ka arī Dānijas tieslietu ministrija iesaistīta šajā diskusijā, un mēs gribētu, lai jūs paceļat noslēpumainības plīvuru par šo solidaritātes mehānismu. Mums pastāstīt mazliet vairāk par to. Es vairāk neteikšu, lai pārāk daudz neizmantotu to laiku. Paldies, saka priekšsādātājs. Ne vairāk kā divas minūtes šajā um, pirmajā jautājuma kārtā. Jo tas, vai jūs visi varēsiet uzdot jautājumus, ir atkarīgs no tā, vai jūs ievērosiet laiku. Gončs kundze. Liels paldies priekšsādātāji, paldies komisārs kundze par to, ka jūs mums sniedzāt tādu ātru ieskatu tik ātrā laikā, jūs mums sniedzāt ieskatu tik daudzās lietās. No vienas puses gribētu teikt, ka mēs piekrītam. Uh, Eh, tām bažām, ko izteica Busutilkungs attiecībā uz starpvaldību darbu, taču man ir daži jautājumi un attiecībā uz tematiem, ko jūs pieminējām. Eh, viens attiecās uz Eiropas Savienības <clears throat> nolīgumu par PDR. Uh, parlamentu komitejā joprojām ir eh, bāžas par eh, dažiem uzlabojumiem, kas tika ieviesti. Es gribētu eh, jautāt jums, kā jūs redzat pašreizējo situāciju? Uh, Un tad otrs jautājums attiecās uz Kanādas sanāksmi. Jūs teicāt, ka tā notiks šo pēcpusdienu, un uh, es saprotu, ka daudz ko jūs nevarat mums teikt, bet ka, to, kas attiecās uz vīzām, un vai jūs to apspriedīsiet? Varbūt jūs varētu kaut ko mums pateikt. Trešais jautājums ir, jūs pieminējāt, ka jūs uzsākat vīzu dialogu ar Kosovas valdību, zinot, ka jūs tur esat pati bijusi. Es gribētu dzirdēt jūsu iespaidu par to. Uh, Paldies, uh, saka priekšsādātājs. Es priecājos sveikt jūs vidū dekapitānīkungu, kas ir priekš, iepriekšējais šīs kom, bijušais šis komitejas vadītājs. Vienmēr ir, ir prieks jūs redzēt. Un tagad dosim vārdu Vēbers kundzei no Aldē. Paldies priekšsādātāji, paldies komisārs kundze par eh, to, kas esat šodien ieradusies. Mm-hmm. Jūs vienmēr esat ātri atbildējusi uz mūsu aicinājumiem ierasties šeit, un es eh, par to esmu jums ļoti pateicīga. <clears throat> Kā agrāk tā arī tagad jums ir ļoti svarīgi un jutīgi dosjē, uh, Un e, jāatzīst, ka par šiem dosie padomēji komisijām un parlamentam ir diezgan dažādi viedokļi. Es ceru, ka mēs spēsim panākt kādu labu rezultātu attiecībā uz imigrācijas un patvērumu pakotnēm, kaut arī nu, tāda stingra pārliecība uh, par to, vai parlaments saņems to, ko prasījuma nav, bet nu, vismaz mums vajadzētu panākt konstruktīvu kompromisu, tāpat kā mēs to panācām pie vienreizējās atļaujas. Tas bija ļoti labs sadarbības paraugs. Taču, kad mēs paskatāmies uz darba kārtību, kuru jūs pieminējāt, un uz dokumentu skaitu, tad es eh, reizēm esmu sev. Uh, uzdevusi jautājumu, kā tas ir iespējams, ka mēs Eiropas Savienībā pārstāvam dažādus cilvēkus. Kaut arī mums, parlamentam, komisijai eh, un padomēji būtu jāpārstāv visiem Eiropas pilsoņi. Taču es domāju, ka jūs atradīsiet veselu virkni ES pilsoņu, kas pieprasīs tiešām būtiskas pārmaiņas. Tāpēc varbūt mums vajadzētu jūs aicināt būt arī, vismaz nu, tā no Aldas viedokļa, būt par tādu kā spīkeri attiecībā uz to, kā mums ir jāizturās pret padomi. Padomēji parlaments ir jārespektē un jāņem vērā arī līguma gars. Nu, protams, daži no dokumentiem ir grūtāki, daži nav tik grūti. Nu, īpaši, kas attiecās uz PDR, tas ar e, ASV tas galīgi nav viegls jautājums. Tomēr es palieku optimiste, ka mēs labi spēsim sadarboties. Paldies, Argentīnī kundze no zaļajiem. Paldies, priekšsēdētāji. Nākamais darba kārtības punkts ir iekšējās drošības stratēģija, un te mēs runājam par, par projektu. Uh, mēs runājām par vienu mūsu kolēģe projektu, un es vēlētos šajā sakarā uzrunāt komisāri, tādēļ, ka es tiešām esmu ļoti noraizējusies par iekšējās drošības stratēģiju tāda, kāda tā pašlaik ir. Mērķis nav skaidrs, informācija, uz ko mēs balstamies, nav skaidra, un mēs pavisam nesen Iepazināmies ar Eiropola analīzi par draudiem, kas Eiropas Savienībai nāk no ārpuses un kā tie ir islama terorisma draudi. Tāpat mēs saskarāmies ar traģēdiju Norvēģijā un Vācijā, kur slepkavas bija mm, ekstrēmlabējie. Un beigu beigās sanāk tā, ka mēs nemaz nezinām, kas tad ir tas īstais draudz un kā to visu analizēt. Un, lai viss būtu vēl sliktāk, šī iekšējā drošības stratēģija beidzās ar policiju. Tur vispār netiek runāts ne par tiesām, ne par tiesisko sadarbību. Uh, Eh, un ne par ko citu. Pašlaik Eiropā tāds modes vārds ir savstarpēji uzticēšanās, bet tā viņš šķiet, ka tas vairs nedarbojas. Man arī ir grūti šajā iekšējās drošības stratēģijā koncentrēties uz ārējām robežām un uz migrāciju, uz šīm robežām. Jūs esat migrācijas un patvērumu komisāri, jūs zināt, cik sarežģīts ir robežu aizsardzības er, jautājums. Mums taču ir arī iekšējās robežas Schengenā. Uh, robežas šit kā ir domāts tam, lai atturētu, pasargātu mūs no ārējiem draudiem. Un šī iekšējā stratēģija ir balstīta uz jautājumiem, kurus mēs nevaram pārbaudīt. Un visbeidzot, Mm, pēdējais jautājums ir par CIA mum, un par saraksti, kas ir mūsu rīcībā. Nu, vajadzētu tu tuvāk uzzināt, kas tur ir rakstīts, jo mums tiešām ir nepieciešama um, labāka, vairāk informācijas par CIA lidojumiem. Paldies, tālāk Kirkop kungs. Priekšsēdētāja kungs, es tiešām izteikšu pavisam īsus komentārus. Es ļoti priecājos, ka mums ir tāda darba kārtība, kāda tā ir. Mm, bet es gribētu pateikt, ka es gribētu, lai komisāri mani pārliecina, ka dažos no grūtajiem jautājumiem, kuros mēs cenšamies panākt tādu harmonizētāku sistēmu, uh, dažos jautājumos. Jautājums ir, vai mums joprojām ir jāuzstāj uz sadarbību, jo ir tādi jautājumi, kur šo sadarbību būs ļoti grūti panākt. Ja mēs gribam, lai sadarbība būtu pirmā darbības fāze, un tas, protams, ir ļoti vēlami. Un viena no šādām lietām, kas ir ļoti sabied... Eh, svarīga, tā ir kiberdrošība. Tas patiesībā nav nekāds jaunums. Diezgan ilgi mūs jau tas uztrauc, jo diezgan liels kaitējums tiek nodarīts, ja tiek pārkāpta šī kiberdrošība. Uh, kaitējums tiek nodarīts individiem, kompānijām un arī institūcijām. Es domāju, ka mums ir nepieciešams, ja tā varētu teikt, izstrādāt tādu mini-programmu par kiberdrošību. Tā varētu balstīties arī uz transatlantiskiem pamatiem. Jo ir vēstneši, kas mums parāda, ka kiberdrošība paliek arvien nozīmīgāk. Un visbeidzot, es gribu pateikt, ka birokrātiskie šķēršļi brīvai pār, personu pārvietošanai, e, protams, ir svarīgi un mums ir jātiek vaļā no birokrātijas, cik vien mēs varam. Tādēļ, kā man šķiet, ka uh, Mums ir ļoti liela birokrātijas nasta, un man šķiet, ka pilsoņiem ir labāk, ja birokrātijas ir mazāk. Paldies! Tālāk Vorgecio kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi īsi jautājumi. Pirmais. Uh, ir par pašreizējo situāciju manā valstī. Es jau pasāstīju par šo situāciju, uzdodot mutiskos jautājumus, un man liekas, ka izpildu komitejās saņemtās atbildes īpaši lielu interesi neradīja. Tas attiecās uz Itālijas transporta uzņēmumiem, kur ir negodīga konkurence, jo tiek nodarbināti. Eh, cilvēki no ārpus Eiropas Savienības, un tas notiek ar pavisam citiem nosacījumiem. Un tā ir tikai, ne tikai negodīga konkurence, bet tas arī apdraud Eiropas pilsoņus. Tas pats notiek arī um, gadījumā ar kruīzu kuģi Costa Concordia. Jo eh, tur bija ļoti daudz uh, nodarbināto ar bulgāru un rumāņu pasēm, kas šo pilsonību bija ieguvuši šajās valstīs tādēļ, ka viņu valstis robežojas ar šām valstīm. Nu, un kas attiecās ar šoās piemiņu, padomis prezidents atzīmēja, ka Itālijā tika tika piedots uh, kādam karikatūras uh, māksliniekam uh, ar nu, tādu ļoti antisemītisku saturu. Komisārs kundze, vai jūs zinat, par ko ir runa? Es gribētu jums pajautāt tā vietā, lai nosodītu karikatūras autoru. tika apsūdzēta uh, sieviete, kas mm, iesniedza prasību par šo karikatūru. Man liekas, antisemītiska propaganda nav pieļaujama. Labi, tagad atbildēs Melmstrēms kundze, un pēc tam būs otrā jautājuma kārta, kas būs īsāka par pirmo. Vārds Melmstrēms kundzei. Paldies par jūsu jautājumiem. Busutilkungs un pārējie mani patiešām ļoti satrauc uh, uh, tendence attiecībām Eiropas Savienībā kļūt balstītākām starpvaldību sakaros, un tas iet kopsolī ar uh, Eiropas Savienības finanšu krīzi. Ir vajadzīga lielāka Eiropas Savienības iesaistīšanās, lai izkļūtu no šīs krīzes, un mēs liekam lielas cerības uz dalību valstīm un uz to vēlētajiem līderiem. Uh, kuriem izdosies panākt eh, vienošanās. Būtiskas vienošanās jau ir tikušas panāktas par eh, pārvaldību un ekonomisko uzraudzību, taču tendence ir bīstama. Kopienas institūcijas kā tādas, eh, komisija, parlaments, padomi ir spiestas turēties kopā, un tam tā arī jādara. Un Šengena ir viens no lieliskākajiem Eiropas Savienības sasniegumiem, kuri ietekme ir jūtama arī Eiropas iedzīvotāju dzīvē. Tāpēc mums ir jāaizsargā tas, kas darbojas, jānosaka, kas nedarbojas un jālabo situācija. Ja ir problēmas, rīkosimies pret tām kopā, bet nevainosim Schengenu kaut kādās pašmāju problēmās vai nepakļausim populistu propagandai. Tāpēc mums ir jāturas kopā šajā ziņā. Par solidaritāti jūs manu nostāju jau zināt, un pirms uh, Ziemassvētkiem komisija nāca klajā ar eh, paziņojumu par solidaritāti. Rīt no rīta par to arī tiek, tiks runāts un uh, padomē, un tā bija ļoti laba Dānijas prezidentūras ideja. Uh, Te nav nekāda noslēpuma. Mēs jau zinām, ka Danijas prezidentūra vēlas iegūt kaut ko konkrētāk, konkrētākus rezultātus no šīs rīcības. Daudzas dalību valstis ir mēģinājušas palīdzēt Grieķijai gan rebit operācijā, gan arī mēģinot uh, palīdzēt ar patvērumu sistēmu, līdzekļiem, zināšanām. Mēs uh, mēģinam uh, iedrošināt šīs valstis darīt vairāk, gan ar EASO starpniecību, gan arī citādi. Un uh, Mēs vēlamies ierosināt arī iekšējās eh, pārdislokācijas sistēmu, un eh, paldies dalību valstīm, kas ir bijušas ļoti aktīvas šajā pārdislocēšanas procesā, piemēram, Malta, bet mums ir jārīkojas aktīvāk un vajag arī vairāk līdzekļu, lai iedrošinātu dalību valstis rīkoties. Tāpat ir vajadzīgi arī ilgtermiņa finanšu priekšlikumi, lai finansētu šo solidaritāti. Uh, Mums ir jābūt solidārākiem nevien vārdos, bet arī ilgtermiņa saistībās un apņēmībā, un cerams, ka priekšsēdētājs būs klāt rītdien un varēs uh, pārstāvēt parlamentu nostāju un ziņot jums par uh, rītdien panākto. Rītdien gan būs tikai neformālā padome, formālie risinājumi būs pavasarī. Gans skundze par PDR jautājumu. Es uzskatu, ka ir panākti lieli uzlabojumi gan aptvērumā, gan definīcijās, gan datu aizsardzībā, gan arī iespējās iedzīvotājiem saņemt aizsardzību. Manevra telpa ir diezgan ierobežota, var gadīties, ka mēs neko vairāk nevarēsim panākt sarunās, un šī vienošanās jau ir apstiprināta no padomes, tāpēc mēs vairs nevaram neko mainīt. Runājot par Kanādas jautājumu, Es domāju, ka šo pēcpusdienu par to vēl tiks runāts. Jūs tiksiet informēti par sarunām ar Kanādu, par to, kur ir panākts progress, kur vēl ir sarežģījumi. Es labi apzinos Čehijas, Ungārijas un zināmā mērā arī Slovākijas vīzu problēmas ar Kanādu. Šobrīd turpinās dialogs ar Kanādu Mūs nepriecē tas, ka šis dialogs nav pavirzījies, eh, bet eh, vēl ir gaidāmi turpmākie dialogi. Es esmu tikusies arī ar Kanādas pārstāvjiem un aktualizējuši šos jautājumus. Attiecībā uz Kosovu mēs esam atsākuši dialogu. Mēs esam priecīgi, ka Kosova vairs nav izolēta Rietumbalkānu valsts. Viņiem ir radusies Rietumbalkānu perspektīva. Un uh, Padomē mēs uh, mēģināsim izstrādāt ceļu karti, kā tas ticis darīts ar citām valstīm. Šī ceļu karti jau ir uh, lielā mērā pabeigta, bet mēs gribam, lai arī citas iesaistītās puses nāktu ar savu devumu, piemēram, Euleks, un uh, šo pavasaru tad mēs varētu sākt reālas sārunas. Uh, Tas nav nekāds noslēpums, ka Kosovas valdība jau ir sākusi strādāt pie rīcības plāniem saistībā ar korupciju un citām problēmām, un viņu ziņā ir tas, cik daudz laika šī, šie darbi aizņems. Bet ir svarīgi uh, sūtīt viņiem pozitīvu vēstījumu par to, ka viņiem arī ir zinām Eiropas perspektīva un ka viņi nav izolēti. Vēbers kundze Jā, mēs visi strādājam iedzīvotāju labā, un, protams, ka iedzīvotājiem Eiropā nav vienāds skatījums pilnīgi uz visu, bet mūsu mērķis ir viņos ieklausīties. Runājot par datu saglabāšanas direktīvu, saskaņā ar Stokholmas programmu ir tikusi veikta novērtēšana, un jūs jau zināt, ka datu no saglabāšana un iespēja policijai izsekot, kā rīkojas eh, narkotiku pārvadātāji, ir ļoti noderīgs instruments, bet ir problēmas ar šo direktīvu, piemēram, saistībā ar aptvērumu, kas to drīkst izmantot, eh, aizturēšanas periodi un tā tālāk, bet cerams, ka mēs varēsim risināt šīs problēmas labā sadarbībā ar parlamentu. Sarkentīnī kundze. Uh, Eh, jūs runājāt par problēmām drošības jomā. Mēs esam kā problēmas noteikuši organizēto noziedzību, terorismu, kibernoziedzību, situāciju uz robežām un arī uh, katastrofas. Runājot par organizēto noziedzību, mēs piekrītam, ka tas patiešām ir liels izaicinājums un ir svarīgi, lai mūsu stratēģijā būtu konkrēt, rīcība, piemēram, cīņa ar korupciju un krimināli gūtu uh, vērtību konfiskācija. Runājot par terorismu, uh, es nevarētu teikt, ka draudi ir lielāki tur vai citur. Es personīgi biju iesaistīta UTEJAS šausmās, un tāpēc ir svarīgi uh, apturēt tos cilvēkus, kas darbojas vardarbīgās kustībās. Es zinu, ka te daudziem nepatīk vārds radikalizācija, bet ir svarīgi kavēt tos cilvēkus, kas darbojas radikālās kustībās, vai tie ir kreisie ekstrēmisti vai citi, un ir būtiski šo vardarbīgo ekstrēmistu apturēt jau saknē. Tāpat arī ir svarīga kībernozieguma profilaks. Es ceru, ka tas atbild uz Kirkafa kunga jautājumu. Proti mums ir jāvienojas savos spēkos un zināšanās vienas valstis ir tikušas tālāk, citas netik tālu. Mums vajadzētu vienotu pieredzi, treniņus vienotu aptvērumu mūsu rīcībai, plānu, kā mums rīkoties, un līdz ar to mēs vēlamies veidot šo plānu par kibernoziedzību. noziedzību. Tālāk jautājums par robežām. Protams, ka labi pārvaldītas robežas ir grūts darbs. Mēs vēlamies, lai robežas būtu atvērtas, bet te pašā laikā tās nebūtu pārējamas nevēlamiem elementiem. Un uh, ir vajadzīga tāda robeža kontrola, kas atvieglotu dzīvi visiem ceļotājiem ar labiem nodomiem. Uh, bet neļautu pārvietoties organizētās noziedzības pārstāvjiem. Tāpat ir citi svarīgi jautājumi. Iekšējā drošība ir jautājums, kas atgriezīsies vēl un vēl. Būs iesaistīts parlaments, padome, jūs jau zināt man apņemšanos risināt patvērumu un migrācijas jautājumus, un mēs strādājam arī pie tiem. Un jā, es vēlos piebilst, ka mēs patiešām sadarbojamies ar ASV. Mums ir četras darba grupas par kibersituāciju. Viena no tām ir par kibernoziegumiem. Un mēs strādājam pie saviem ziņojumiem un um, darboties gan pie vienotām mācībām, gan arī pie bērnu pornogrāfijas apkarošanas internetā. Un mm, Napolitāno arī ir. Uh, apņēmības eh, pilns eh, rīkoties. Borgēzes kungs. Es neesmu lietas kursā par konkrēto zīmējumu, ko jūs pieminējāt, bet, protams, ka komisija vienmēr ir nosūdījusi jebkādu antisemītismu, racismu, ksenofobiskus izteikumus neatkarīgi no to izpausmes veida. Uh, Bet, eh, jā, tas, kas personīgi neesmu lietas kursā par šo zīmējumu, nenozīmē, ka mēs to nenosodām. Ir, ir gandrīz bez piecām četri, saka priekšsēdētājs. Un tas nozīmē, ka mums uh, ir maz laika, bet ir vēl 12 deputāti, kas vēlas izteikties. Vienīgais veids, kā ik viens varēs izteikties, būs uh, likt ik vienam stingri pieturēties pie viņam atvēlētā laika pusotra minūte, nevairāk. Paldies, Demēras kungs. Es paties priekšsādātāja kungs. Paldies, komisārijas ku, komisārs kundze. Es vēlētos jūs apsveikt par to, cik labi jūs izteicāties no sākuma. Tas bija ļoti kodolīgi un īsi. Es gribētu tikai uzsvērt vienu lietu, ka instruments, lai e, e, regulētu kaut kā migrācijas jautājumus, ir vīzu režīms. Mums ir divi svarīgi jautājumi. E, pirmais ir vīzas obligātā klauzula, ko var trešām valstīm piespiest. Tad, ja ir kaut kādi pārkāpumi, tas ir pirmais, otrais pielikums un uh, savstarpējība. Savstarpējība nozīmē to, ka ja kāda trešā valsts uzliek par pienākumu kādai dalībvalstī vīzas prasīt, tad pārējām automātiski un solidāri būtu jāprasa tieši tas pats no šīs trešās valsts un tās ir debātes, kas mūs uztrauc jau mēnešiem. Un kāda ir jūsu reakcija uz to? Paldies! Zipās, kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Mums Eiropas Savienībā problēma ir tāda, ka aizvien vairāk uh, cilvēku uh, vēršas pie Eiropas, bet mēs eh, būtībā veidojam mūru ap sevi. Un eh, jautājums ir par Schengens zonu. Kas tad īsti notiek Nīderlandē, kur tiek eh, uzņemtas fotografijas ar iebraucošajiem transportlīdzekļiem? Uz šo jautājumu jau ilgu laiku netiek atbildēts. Tāpat solidaritāte ar valstīm pie Eiropas Savienības ārējās robežas tā ir ļoti svarīga. Uh, Bet vai patiešām situācija visās valstīs ir tik saspringta? Es um, gribētu zināt, kas tad notiek ar līdzekļiem, kas nonāk šajās valstīs, vai tie tiek mērtiecīgi izmantot. Par to rodas šaubas. Tāpat arī Eiropas Savienības un ASV PDR nolīkums. Uh, tiek runāts, ka tajā ir uzlabojumi, bet uh, ir uh, jāpārliecinās. Uh, vai šie uzlabojumi ir veikti tikai marginālos vai arī centrālos jautājumos. Tāpat arī runājot par datu aizsardzību un uzglabāšanu, dalību valstis nav ieinteresētas mainīt situāciju, un mums nav nekādas jēgas ieviest tikai minimālus grozījumus. E, šī situācija ir saistīta arī ar terorismu apkarošanu. Un ja es uh, atminos šo. Uh, direktīva, kas tika ieviesta ar atslēgvārdu uh, konkurences politika, no iedzīvotāja aizsardzība tur nav nekāda sakara. Koeljo kungs. Tobrigāt. Koeljo kungs. Paldies, uh, komisārs kundze. Vēlētos pievienoties apsveikumiem, kādi jums uh, tika paust sakarā ar programmu. Man ir divi konkrēti jautājumi. Pirmkārt, Schengenas novērtējums. Laikā, kad eh, vairākas valsts uzskata, ka Eiropas parlamentam vajadzētu uh, piedalīties ar kopēmuma eh, procedūru, kāda ir, kāds ir komisijas viedoklis šajā sakarā? Attiecībā uz 77. pāntu vai komisija uh, joprojām uzskata, uh, uzskatām mainījušies saistībā ar Schengen. Schengen. Un ir tādas baumas, ka uh, eh, SISU otrās uh, pasa, pa, uh, eh, paudzes sistēma var radīt problēmas. Vai jūs varat apstiprināt, ka šī sistēma uh, 13. gadā sāks darboties internetā, vai arī mums tā ir jāatliek uz vēlākiem gadiem? Fadžankundze, pirmkārt uh, vēlos pateikties komisārs kundzei par paveikto vīzu politikas jomā, jo sevišķi uh, dialogu uzsākšanā ar Kosovu. Esmu pateicīga par jūsu atbildēm, tomēr es vēlētos jums uh, uzdē, uh, uzdēt, uh, uzdot uh, jautājumu detalizētu par um, ceļa kārtu izvēles Prištinu. Kad jūs plānojat pabeigt ceļa kārti un kad tā tiek iepazīstināta Kosovas aut, iestādēm? Saņēmu ziņas no Prištinas, ka ja tā būs tāda pati ceļa kārta kā citām Rietumu Balkānu valstīm, tad viņiem būs problēmas šo ceļa kārti īstenot valsts ziemeļu daļā. Uh, Eh, šī te tehniskā un politiskā procesa daļa var savā ziņā sadurties. Un attiecībā uz pēdējo Frontex ziņojumu mēs redzam, ka eh, pieteikumu pēc um, patvēruma no uh, valstīm, kur, kuras ir uh, Rietumu Balkānos, ir ievērojumi samazinājušies, bet Zviedrijā decembrī uh, ievērojami samazinājās uh, pieteikuma iesniedzējas skaits no Bosnijas un Hercegovinas. Uh, Un runājot par Zviedriju, jo sevišķi par un, un attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu, es domāju, vai jūs plānojat kādus konkrētus soļus spērt, kādus, uh, eh, kād, kā, kā, kāda būs jūsu rīcība saistībā ar valdībām, un runājot par tālākiem eh, soļiem attiecībā uz vīzu politikas dialogu, vai jūs? Uh, domājat, kā jūs domājat, kura būs nākamā valsts uh, no mūsu kaimiņu valstīm, kura būs bezvīzu režīms? Paldies! Papa Nikolau kungs, lūdzu. Paldies par eh, ievadvārdiem. Pirms eh, gada es jums atgādināju, ka Frontex pirmo reizi, eh, pirmo reizi mm, uzsāka misiju ar nosaukumu Rabits, un šīs misijas mērķis bija tad, grieķu um, iestādēm tad, konstatēt um, imigrantu stāvokli, to, kur ierodas no Turcijas puses. Pirmie rezultāti bija apmierinoši. Uh, Tātad eh, rezultātus novērēja komisija un Frontex par imigrantu eh, plūsmām pirmajos mēnešos. Tad eh, tika pieņemts lēmums turpināt Frontex darbību, un kopš tā laika liekas, ka mm, tad mēs esam raduši pastāvīgus lēmumus, lai risinātu problēmu šajā zonā. Tomēr gadu pēc tam situācija ir pilnīgi citādāka. Tad, tad šī migrantu apjoms ir daudz lielāks nekā pirms šīs sistēmas ieviešanas. Katru dienu ierodas ļoti daudzi imigranti no Turcijas. Manuprāt, šis tomēr nav īstenis vaigsmes stāsts. Frontex iejaukšanās un uh, Un šādu situāciju dēļ var uzdot jautājumus par Frontex efektivitāti. Paldies, Romero kundze. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies Mastrēmas kundze par to, ka esat šodien um, ieradusies pie mums, un es gribētu teikt, lai priekšsēdētājs mums neaicina ievērot laiku. Es gribētu lūgt, varbūt Mastrēmas kundze varētu atgriezties februārī vai martā, jo pa pusotru minūtu mēs nevaram uzdot visus jautājumus, ko gribam. Tāpēc, tā kā tas ir reglamenta jautājums, es gribu, lai jūs man atskaitiet to no jautājumu Mastrēms kundze, tā kā mums šogad bija iespēja tikties ar Dānijas tieslietu ministru un arī ar SAO direktoru, tad man ir jautājums, kam ir jādod uh, direktoram informācija pār situāciju dalību valstīs, jo viņš teica, ka viņam nav tiesību šādu informāciju pieprasīt, jo ja viņam nav tādas tiesības, tad patiesībā šāda organizācija vispār nekam nedara, jo mūsu uzdevums jau nebija radīt tādu apmācības organizāciju. Mums ir nepieciešams zināt, kādas ir pagaidu uzturēšanās vietas, kādi ir uzturēšanās apstākļi un tam līdzīgi. Bet nekas tam līdzīgs nepastāv. Un aģentūrai ir jābūt tādai E, informācijai, vai komisijai ir tiesības pieprasīt um, vai dot tādas pilnvaras e, EASO pieprasīt šādu informāciju, vai arī tās ir dalību valstis, kam 20, visām 27 ir jāpiešķir šāda pilnvara uh, šai dir aģentūras direktoram, ja mēs to e, nedarīsim, tad mēs neko arī nezināsim. Un vēl gribētu, lai jūs mums īsumā pakomentējiet, kāds ir Grieķijas palīdzības plāns. Paldies! <clears throat> kas attiecās uz laika ierobežojumu. Tas ir tāpēc, lai varētu uzdot pēc iespējas vairāk jautājumu. Mēs zinām, ka Lībes komitejas pirmais noteikums ir tas, ka darba kārtība vienmēr ir pārbildīta. Un otrs punkts ir tas, ka visi Lībijas komitejas locekļi dara visu iespējamo, lai šo darba kārtību pārpildītu vēl vairāk. Un es, ziniet, daru visu, ko varu, lai visi varētu izteikties. Un es gribētu jums teikt, kā arī jums ir jāpiepūlās, tad, kad jūs uzstājaties, lai izteiktos pēc iespējas īsāk un lai uzdot jautājumus tā, ka komisāre viņai atvēlētajā laikā varētu atbildēt. Tālāk Jakulīno kungs. Paldies! Es pateicos Masrēms kundzei, es izteikšos tik īsi, cik vien iespējams. Paldies Masrēms kundzei par to, ka viņa bija tik kodolīga un īsa. Man jautājums ir sekojuši. Es gribētu zināt tādu lietu. Pavisam nesen mēs runājām par sadarbību ar Dienvidu jūras, fu, es atvainojos, Vidusjūras basēnu Dienvidu valstīm. Tunisija, Lībija, tās ir jaunas demokrātijas. Un šādi nolīgumi var būt eh, bilaterāli reizēm, bet, nu, patiesībā sakot, tos, tiem būtu nepieciešami es atbalsts. Es domāju, ka mēs esam rādījuši jaunu aģentūru, bet joprojām nesam bijuši spējīgi <clears throat> norganizēt to, lai visas iesaistītās puses izpildītu savus pienākumus. Citādi sanāk tā, ka uh, dienvidos ir pārāk daudz šo nelegālo imigrantu. Paldies, Buskurts kundze. Paldies, priekšsādātāji, paldies, komisija. Man ir divi jautājumi par diviem dažādiem tematiem. <clears throat> Tad, kad mēs redzam, uh, kāda ir e, nesenākā informācija par e, galēji labējiem, tad mēs varam secināt, ka viņi ir e, varējuši izdarīt dažādus noziegumus, un tad, kad mēs pagājuši nedēļ pārliecinājāmies, um, E, par to, ka antisemītisms pieņemās spēkā. Es te runāju arī par slepkavībām, ko e, galēji labējie ietekmēja Vācijā. Polijas prezidentūras beigās es šādu jautājumu uzdevu Polijas uh, prezidentūras pārstāvim, un viņi man atbildēja, ka viņu šis jautājums tā īsti nebija interesējis, bet man liekas, ka tas ir ļoti svarīgs. Tālāk, man ir jautājums arī par organizēto noziedzību. Jūs teicāt, ka jūs bijāt gatava konfiscēt aktīvus un arī e, nu, īpašums, kas pieder uh, šiem noziedzniekiem, bet jautājums ir par to, vai ir jauna iespēja, kā varētu sadarboties visas iesaistītās organizācijas, tās varētu uh, būt uh, dažādas organizācijas, lai izsakotu, kur dodas šī nauda. Paldies, nākamais runātājs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Organizētā noziedzība ir kļuvusi par vienu no prioritātēm Eiropas parlamentā, un tā ir ļoti svarīga no diviem aspektiem, un par ko arī mans ir jautājums. Kad mēs sagatavosim um, par um, PDR. Paldies, nākamais runātājs. Paldies, komisārs Kunze. Jā, jautājums bija par e, ietver lēmumu 841. Tas ir jāpārskata. Vai jūs lūdzu varētu atgādināt komisārei, par ko, kādu ietveru lēmumu ir runa. Tas <clears throat> ietver lēmums par organizēto noziedzību. Paldies! Nākamā runātāja. Eiropas parlaments ir nolēmis turpināt savu darbu pie cījām. Jūs, komisārs Kunze, esat diezgan pazīstama ar savām deklarācijām kas ir bijušas ļoti noderīgas, un es gribētu zināt, ka šī sadarbība mums tiek garantēta. Tālāk man pavisam īsts otrais jautājums. Tas attiecās uz vidus jūru. Pirmais iespējas, ko radīja Eiropa, ir tas, ka mēs noraidam nelegālus um, imigrantus, Un tad jautājums ir, kādas ir jūsu ieceres attiecībā uz šo? Vai jūs gribat mūsu sarunās ar jaunajām demokrātiskajām valstīm, ko jūs gribat panākt īpaši ar Tunisiju? Paldies, tagad došu vārdu Malsarēms kundzei, lai viņi varētu mums atbildēt. Lielas paldies un paldies par visiem jūsu jautājumiem. Man ir divi vispārīgi komentāri. Un visbeidzot, uh, Sargentīnī kundzei es gribētu pateikt, atvainojos, ka es neatbildēju uz jūsu jautājumu, bet Flotras kundze pie tā atgriezās par cijā lidojumiem. Tā pavisam strikt runājot, tas ir Redings kundzes kompetencē, bet, protams, komisija darīs visu uh, kas ir iespējams, lai uh, sadarbotos ar Eiropas parlamentu. Un tāpat es vienmēr esmu gatava nākt uz komiteju, un varbūt nākamreiz mēs pat vairāk laika varam veltīt jautājumiem un atbildēm. Es vienmēr esmu jūsu rīcībā. Dievs Dimēras kungs, jā, tiešām mums vajadzētu šo apusējību ar tādām valstīm kā Kanāda un citām. Mēs vienmēr cenšamies atrast risinājumu pirms mēs izmantojam konfrontāciju, un šādu metodi mēs esam izmantojuši ar Kanādu, un patiesību sakot, es esmu vīlusies par Kanādas reakciju, un mums ir jāskatās, uh, ko mēs tālāk darīsim, jo nav pieņemams, ja valsts pieprasa dažām Eiropas Savienības dalību valstīm vīzas, bet, nu, tad mums ir nepieciešams tur iesaistīt visu padomi. Tā, tas nav lēmums, ko komisija viena pati var pieņemt. Sipuls kundze. Uh, uzdev jautājumu par notikumiem Nīderlandē un par Schengen. Mums ir bijusi iespēja uzdot Nīderlandes iestādēm jautājumus, un es gaidu, ko viņi man atbildēs. Kas attiecās uz Grieķijas politiku, tad jums ir pilnīga taisnība. Mēs esam investējuši ļoti daudz naudas un resursu Grieķijā. Mēs darām cik labi strādāju, sadarbojoties ar Grieķu uh, iestādēm mēs ne tikai dodam naudu grieķu iestādēm, bet mēs uh, cenšamies arī pārliecināties par to, ka nauda tiek izmantota tam, kam tā ir iedota. Ir vēl arī tāda problēma, ka Grieķijas iestāde nespēja apstrādāt visu to naudu, ko mēs viņiem dodam, bet nu, viņa, viņu budžets pašlaik tiek ļoti uzturēts. Koljokungs, jā, komisija acīm redzamu iemeslu dēļ piedāvāja to, kā eh, jebkuras izmaiņas Schengenas zonā ir jāpieņem ar koplēmumu procedūras palīdzību. Un tas, ko mēs piedāvājam arī izvērtējumā, ir tas, ka ir ļoti ātri jānosaka, kādas ir iespējamās problēmas, un tas ir ne tikai jānorāda, kādas tās ir, bet arī jānosaka, kā mēs varam palīdzēt dalību valstī. Un mums ir nepieciešams tas 77. pants. Es ceru, ka mēs varam uh, virzīties arī tālāk, un es ceru, ka mēs varam pievērsties ne tikai uz juridisko pamatu, bet arī uz saturu. Un es e, domāju, ka tieši to vēlties gan jūs, gan Vēberas kundze, kas attiecās uz SIS-2. Mums ir dažas problēmas ar atsevišķām dalību valstīm, ar individuālo attīstību. Mēs cenšamies tās atbalstīt, mēs cenšamies tām palīdzēt. Uh, un mēs ceram, ka mm, mūsu visu apņemšanās strādāt pie šie jautājuma palīdzēs mums ievērot termiņus. Pagaidām es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc eh, tas tā varētu nenotikt. Mēs pie tā strādājam. Eh, Fižons skundze par Kosovu uzdev jautājumu. Gudīgi sakot, tas nav tikai manās rokās. Mums ir nepieciešams iesaistīt arī padomi tajā. Es domāju, ka tas notiks pavasarī, bet es nezinu. Protams, kā e, robežu jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Vīzas sakarā mēs saprotam, uh, kādas ir īpatnības, kas ir saistītas ar um, Kosovu, un pat ja tur ir tikai Prištinas un Belgradas dialogs, kas ir vajadzīgs, tad tās ir lietas, kas var notikt paralēli, un mums tas ir ļoti svarīgi. Tāpat mēs arī strādājam pie kaimiņu um, attiecībām vispār šajā reģionā. Papanakolosa kungs uzdeva jautājumu par Frontex. Jā, mums decembrī ir bijušas diskusijas par šo uh, jautājumu. Mums bija paredzēts uh, tur izveidot tādu kā jaunu rabit operāciju, bet tas viss ir atkarīgs no tā, kāda līdzekļa būs Frontex īpa rokās, un es ceru, ka viss izdosies. Romēro Lopes kundze, jūs uzdevāt ļoti svarīgu jautājumu. Mums ir Eiropas migrācijas tīkls, kur tiek iegādāta statistika, tāpēc es domāju, ka statistika ir ļoti svarīga. Es domāju, ka jums vajadzētu pie tā turēties, un es centīšos paskatīties, ko es varu par to darīt. Džakolīno kungs uzdev jautājumus par mūsu dienvidu kaimiņiem, un, protams, kā notikuma attīstība ir diezgan atšķirīga dažādās valstīs, un ir ļoti grūti paredzēt, kas nākotnē notiks, un ir ļoti svarīgi iesaistīt cilvēkus no šīm valstīm. Un, uh, <clears throat> Tur tiek paredzēti visi gadījumi, iespējamā legālā imigrācija, patvērums, uh, vīzu dialogs, arī jautājumi, kas ir saistīti ar drošību. Mums ir jāskatās, kā mēs varam palīdzēt Tunisijas policijai kalpot demokrātijai, nevis diktatoriem. Tunīsija un Maroka ir eh, pirmās divas valstis, kas izrādīja lielu interesi par šiem jautājumiem, un uh, mēs centīsimies viņām palīdzēt. Un es pilnīgi piekrītu, ka mums vajadzētu izskatīt šos jautājumus Eiropas līmenī un nevis bilaterāli dalībvalstu līmenī. Buskurtus kundze, jums bija ļoti svarīgs, e, taču ļoti grūts jautājums. Mēs, protams, ļoti sāpīgi apzināmies to, ka ir palielinājies galējo labējo noziedzība Eiropā, un mēs par to runājām pamatiesību aģentūrā, un viņa cenšas saprast, kā tagad pret to cīnīties te ir arī ļoti svarīgs antiradikalizācijas tīkls. Un internetā vajag arī kaut ko citu, ne tikai galēji labējo propagandu. Bet ir ļoti grūti to panākt. Galvenais ir, lai gan valdība, gan pašvaldība atbalsta tās vērtības, ko mēs visi atbalstām. Protams, ir ļoti daudz problēmu, kas ir jāapspriež, taču atbildes var būt ļoti dažādas. Un Flotras kundzes jautājumu par cijā es jau atbildēju. Uh, Un mobilitātes dialogs, ja mēs varam izlemt, protams, attiecās arī uz legālo imigrāciju, bet ne, dalībvalstīm ir jāsadalās priekšsādātāji. Es domāju, es ceru, ka es esmu atbildējis uz visiem jautājumiem, un paldies par jūsu izrādīto interesi. Un kā jau es teicu, Romero Lopes skundzei, es vienmēr esmu gatava atgriezties. It's again us, it's again us who thank you and not. Atkal mēs esam tie, kas pateicamies jums, un tas nenotiek pirmo reizi. Šim punktam bija paredzēta viena stunda, bet mēs norunājām stundu un 20 minūtes. Un pavisam noteikti, ja šim darba kārtības punktam būtu bijušas piešķirtas divas stundas, joprojām būtu sūdzības par grafikiem, un par to, cik ļoti jūsu uh, diskusijai ir nepieciešams pagarinājums. Bet tomēr mēs ļoti priecājamies par jūsu sadarbību ar Lībe komiteju. Mēs ceram, ka jūs biežāk uh, un aktīvāk piedalīsieties šeit un uh, sniegsiet pilnīgas un precīzas atbildes uz katru atsevišķu jautājumu. Mēs pateicamies jums un priecāsimies jūs šeit redzēt atkal to Copenhagen. And now, now, if you allow me, if you allow me, if you allow me, we move. Un tagad, uh, lūdzu, atsāksim sanāksmi, pāriesim bez kavēšanās pie nākamā darba kārtības punkta. Mums joprojām ir aptuveni desmit darba kārtības punkti jāizskata par budžeta izpildes apstiprināšanu. Bet pirmām kārtām mēs uzklausīsim diskusiju par Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju. Pie šī ziņojuma strādā mana kolēģe Rita Borselino. Pagājušā gada oktobrī būs, bija parlamentārā sanāksme, kur tika runāts par Eiropolu, Eirojust, Frontex lomu, kā arī notika komisijas pirmā īstenošanas ziņojuma prezentācija par šo iekšējās drošības stratēģiju Tāpēc mēs uzklausīsim informāciju par pašreizējo situāciju un arī par ziņojumu projektu no mūsu referentes Ritas Borselino. Šeit ir klāt pārstāvi no padoms un komisijas, un mēs esam gatavi diskusijai. Un es ceru, ka e, vicepriekšstādātāja Intveldes kundze varēs pārņemt sanāksmes vadību turpmākās 20 minūtes. Es atgriezīšos pēc šī darba kārtības punkta apspriešanas. Okay. Um, thank you. We'll first give the floor. Paldies. Vispirms dosim vārdu Barcelīnā kundzei referentei. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Šodien es uh, iepazīstinu jūs ar ziņojumu, kura pamatā ir bijušas daudzas tikšanās ar ēnu referentiem. Uh, un es pateicos par sadarbību, tos ir arī par viedokļu apmaiņām ar aģentūrām un ar komisiju. Es vēlos norādīt, ka šī ziņojuma izveidē esmu ņēmusi vērā virkni aspektu, kas izrietēja no regulējuma, un es šim jautājumam vēl pievērsīšos runājot par grozījumiem. Es koncentrējos uz būtiskākajām eh, koncepcijām. Uh, Pirmkārt, vēlos uzsvērt, ka drošība ir ļoti būtisks jautājums. Un uh, tas vienmēr ir jāuzsver, jo komisija ir apņēmusies analizēt uh, kopienas uh, iekšējos drošības stratēģiju. Šī drošība ir svarīga pamatiesība ievērošanai, tiesiskumam un virknē citu būtisku aspektu, un uh, tie ir būtiski stratēģijas elementi, kā arī nozīmīgi profilakses procesam. Viens no būtiskākajiem aspektiem ir Eiropas Savienības institūcija loma, uh, īstenojot stratēģiju pēc Lisabonas nolīguma stāšanās spēkā. Tagad mums ir kopīga kompetence ar citām institūcijām, un Eiropas Savienībai nākas ieņemt subsidiāru lomu salīdzinot ar dalību valstīm, bet mums ir jāņem vērā daudzi iekšējās drošības aspekti, kas ir saistīti ar šīm dalību valstīm. Ir jānodrošina, ka parlament var pietiekami ietekmēt gan uh, ziņojuma sagatavošanas stadiju, gan īstenošanas stadiju. Um, te ir jārunā par mūsu likumdošanas pilnvarām, un uh, tas ir vajadzīgs tāpēc, lai mēs varētu nodrošināt pietiekamu demokrātisku kontroli, kas ir kopīga atbildība ar nacionālajiem parlamentiem. Uh, Tāpēc es uzskatu, ka ir vajadzīgas institucionalizētas attiecības starp Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentiem. Tas ir tāds politisks cikls. Katru gadu komisija sastāda ziņojumu, pēc tam parlaments sastāda ziņojumu par iekšējās drošības stratēģijas eh, īstenošanas situāciju. Runājot par draudiem, ir vajadzīga globāla analīze, kuras pamatā ir fakti un uzticama informācija, jo tikai tā likumdevējiem būs iespējams atbilstoši rīkoties. Tāpēc mums ir jāuzlabo parametru definīcija un kopējā statistika, un, lai veiktu šo izvērtēšanu, ir nepieciešama informācijas apmaiņa. Protams, mēs eh, apzināmies, ka eh, mēs riskējam iejaucoties bez pietiekami strateģiskā pamatojuma. Komisija ir eh, noteikusi vairākas prioritātes, palasot manu ziņojumu, jūs sapratīsiet, par ko es runāju, un tagad es nepievērsīšos katrai atsevišķie prioritātei, jo ir pieņemta virkne specifisku īpašu ziņojumu par šo tēmu. Es domāju, mums ir uh, jāpaliek pie iespējami vispārīga un globāla ziņojuma šajā gadījumā. Visas šīs piecas komisijas izvirzītās prioritātes nevar tikt uh, pielīdzinātas vienotrai. Cīņa ar terorismu un noziedzību nevar tikt uzlūkot vienā līmenī uh, ar cilvēku izraisītām katastrofām un organizētā noziedzība un uh, pretterorisma rīcība ir absolūtas prioritātes mūsu drošības stratēģijā, un uh, mūsu rīcības mērķus ir tiešā veidā jāizvērtē. Tālāk runājot par radikalizāciju, rīcība šajā jomā ir uh, jāatjaunina. Uh, Pēc notikumiem Florencē un uh, terorista tīkla Vācijā atklāšanas ir jāsaprot, ka radikalizācija ir kļuvusi aizvien vairāk saistīta ar ideoloģijas aspektiem, un te ir jāskata arī nediskriminācija un citi Eiropas Savienības pamatprincipi, Tālāk runājot uh, par drošību pie robežām, Jautājums par robežām, mobilitāti un pārvietošanās brīvību ir saistīti ar drošību. Tie ir aspekti plašākā politikā, kas neaptver tikai vienu pašu drošību, bet arī legālo migrāciju, patvērumu, attīstības stratēģijas un nodarbinātību Eiropas Savienībā. Pastāv nesaraujama saite starp drošības ārējo un iekšējo situāciju. Pastāv dažādas struktūras, kurām jāveic konkrēti specifiski uzdevumi Eiropas Savienībā, un um, tāpat arī ir jāizvērtē arī ISS ietekme, ņemot vērā Eiropas Savienības ārējo drošības situāciju, un visu beidzot sadarbību tieslietu un juridiskajā jomā ir uzskatām par ISS būtisku sastāvdaļu. Šobrīd komisijas priekšlikumā tas nav centrālais punkts, un mums ir jāpastiprina policijas un tiesiskā sadarbība starp dalību valstīm, Un, protams, ka šajā procesā ir jāiesaistās dalību valstu kompetentajām iestādēm, kā arī Eiropas Savienības institūcijām un aģentūrām. Te nu es vēršos pie komisijas un dalību valstīm un lūdzu tās uzskatīt šo sadarbību par prioritāru. Tie nu būtu ziņojumi galvenie aspekti, bet es gaidīšu jūsu komentārus un grozījumus. Mans vēstījums ir skaidrs. Proti, Drošības politika uh, nav uzskatām tikai par drošības aspektu, nē, tas ir arī politisks un demokrātisks komponents. Tas ir arī nacionālo Eiropas politiku un likumdošanu jautājums, un šis aspekts bieži vien tiek ignorēts. Eiropas un dalību valstu parlamentiem ir jāsniedz sava ārtava, un beigu beigās viņiem visiem ir jāievēro tās lomas, ko viņiem nosaka līgums. Paldies, komisija ir lūgusi iespēju komentēt vēl pirms sākas diskusija, jo tā arī vēlas iepazīstināt mūs ar dažiem šai diskusijai noderīgiem elementiem. Almeidas kungs un pēc tam uh, diskusija. Man ir tikai daži komentāri. Pirmkārt, vēlot, uh, ap, vēlos apsveikt um, Borsalino kundzi, vēlos pateikties viņai, viņas darbiniekiem par ļoti efektīvo sadarbību, kāda mums līdz šim ir bijusi Man ir eh, daži jautājumi. Ziņojums sastais punkts kopumā ziņojumu eh, mēs eh, atbalstām, bet sastajā punktā mēs arī pie, piekrītam, ka ir nepieciešamība izstrādāt labāku sistēmu Eiropas līmenī, vai no Eiropas Savienības rīcību politiku ciklu, vai arī pašās komisijas struktūrās lai būtu labāka, labāks ieskats eh, par to, kāda ir situācija draudu novērtējumā Eiropas Savienībā. Attiecībā uz astoto punktu mēs eh, pilnībā piekrītām idejai, ka ir gadskārtēji ziņošana un parlamentārās diskusijas par iekšējo drošību. Desmitais punkts. M mēs nedaudz šaubāmies eh, pieņemt to, vai šeit vajag minēt uh, cilvēka izraisītās nelaimes. Uh, mūsuprāt, uh, to, tām pamatā bieži vien ir ļauni nolūki, tās bieži vien ir krimināls. Un tāpēc ir uh, drīzāk uh, tad jāiekļauj uh, mūsu pamatas infrastruktūras aizsardzība. 12. punktā mums nav par ideja, problēmas saistībā ar idejām, kuras ir ierosinājusi referente, bet mums vajadzētu koncentrēties uz eh, dažiem eh, punktiem. Mēs nevaram šeit iekļaut pilnīgi visu. Un līdz ar to tur ir jāņem vērā arī, um, vai šis risinājums būs optimāls. Un, kaut arī mums nav nekas eh, pret tad, tad, ekonomiskajiem aspektiem attiecībā uz 16. punktu un par radikalizācijas jautājumu. Es domāju, ka mēs par to esam pietiekami daudz jau runājuši, bet eh, mēs varam vēlreiz paskaidrot, ka eh, šeit ir runa par eh, visiem nežēlīgā ekstrēmismu veidiem, ne tikai ar vienu konkrētu veidu. Un attiecībā par uh, drošību pie robežām mēs pilnībā piekrītam tam, ka robežas nav tikai mm, drošības instruments, bet eh, iekšējā drošības stratēģijā robežas ir kā drošības instruments, jo tās ir arī drošības instruments. Protams, ka tas ir arī instruments, ar kuru kontrolēt mūsu migrācijas politiku, bet uh, tas neiekļaujas iekšējās uh, drošības stratēģijā. Tas attiec uz eh, sti, citām stratēģijām un attiecībā uz aģentūrām. Kā jau uh, parlaments zina, mēs uh, reformēsim gan Eiropolu, gan Eirojustu. Un tur būs ievēr, diezgan apjomīgi ieteikmes novērtējumi. Un ir skaidrs, ka parlamenta kontrola būs viena, viens no svarīgākiem jautājumiem šai sakarā. Es vēlos jums pateikties Barcelino kundze un jūsu darbiniekiem par to, ka darbs ir pabeigts, un es ļoti gaidu, kādas būs uh, debatas. Ir seši runātāji, kas vēlas izteikties. Septiņi tomēr. Sāksim ar Henkas skundzi. Un tad izskaties pēc iespējas īsāk viss. Paldies. Eh, pirms eh, es izsakos par Basilino kundzes ziņojumu, vēlos ko bilst par komisijas gaskārtējo ziņojumu, kurš, manuprāt, ir ļoti labs dokuments. Ļoti labi profesionāli izstrādāts, eh, visaptvarošs ziņojums par to, kāda ir situācija. Tas mums ir sniedzis pilnu izpratni par veikto darbu, No sākuma vēlos uh, apsveikt uh, uh, šī dokumenta izstrādātājs. Un otrkārt, es uzskatu, ka Barcelino kundzes ziņojums ir ļoti visaptverošs, ļoti labi līdzsvarot ziņojums. Tāpēc es tiešām novērtēju veikto darbu un vēlos apsveikt Barcelino kundzi. ar eh, vairumu no uh, secinājumiem, kāda ir ziņojumā. Tagad, tagad tur ir konkrēti piemēri, tad es piekrītu, ka ir ļoti svarīga informācijas apmaiņa un sadarbība dalībvalsts starpā, kā arī sadarbība ar Eiropas Savienības drošības aģentūrām. Es domāju, ka ļoti svarīgs punkts ir vajadzību pēc kopīgiem standartiem, kā arī novērtējuma procedūras, draudu novērtējuma procedūras. Un uh, es uh, pilnībā piekrītu referentei, ka svarīga ir arī saikne starp iekšējo un ārējo drošības dimensiju. Tas ir svarīgs jautājums, kā arī ierosinātais ietekmes novērtējums uh, par e, iekšējās drošības stratēģijām ISS tas ir svarīgi kā skaidrs eh, signāls par to, ka šīs stratēģijas nevajadzētu nodalīt viena no otras, kā mēs eh, daudz eh, reižu esam darījuši. Un vēl viena doma, kurai es pilnībā pievienojos. Punktā par nu, organizētās noziedzības organizāciju. Tur ir kāds uh, neliels komentārs, kurus vēl tos pievienot šim komentāram. Tas ir par korupciju. Es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi, un tas visam ir saistība ar organizēto noziedzību, tātad tā, tā, tā to baltu apkaklīšu noziegumu. Uh, Es, tas tā ir, jo eh, daudzās eh, valstīs tas var novest pie ne, ma, mazākām izmaiņām. Un mums vajadzētu panākt eh, kompromisu šai sakarā. Un es to minēju tāpēc, ka nevēlējos tērēt jūsu laiku. Ziņojums sākas ar parasto having regard formulējumu Man tā bija problēma, jo um, atsauce, uh, tur ir re referents dokumenti, kur ir tad, atsauce uz rīcību politikas plāniem, kā piemēram uz uh, Eiropas Savienības uh, kiberdrošības plānu, uz uh, drošības stratēģiju. Pagājušajā nedēļā bija jauna versija par pretterorisma plānu. Uh, mums vai nu vajadzētu paplašināt šo sarakstu līdz visiem saistītajiem dokumentiem, vai arī eh, šis saraksts ir jāsas, jāsaīsina. Un visbeidzot, man ir uh, vēl viens jautājums, par kuru vēlos runāt. Eh, šķiet, ka komitejas vadītājs to pašu minēja. Tātad par jautājums par to, ka e, cilvēku izraisītās katastrofas nav iekļautas pietiekamā mērā, kā tas ir pēdējos gados e, pierādījies. E, šis, šis jautājums ir daļa no iekšējās drošības stratēģijas, un kā tautas partijas ēna referenti, es domāju, ka mēs varam atbalstīt ziņojumu ar šiem nelielajiem grozījumiem. Es ceru, ka mēs varam panākt kompromisu. Paldies! Paldies, kolēģi! es jūs lūkšu izteikties īsāk, kodolīgāk un maksimāli runāt 2-3 minūtes. Citādāk eh, mēs nepabeigsim darbu, pie, jo mums nāk tikai 10 minūtes eh, šim, šim jautājumam. Lūdzu, pieturieties pie divām minūtēm. sekundes tātad nav izšķirošās, bet lūdzu, eh, tātad eh, izsakāties nedaudz īsāk. Alfanau kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es vēlētos eh, apsveikt Barcelīnā kundzi par to, kā viņai šeit ir izdevies visu um, apvienot. Es domāju, ka šim ziņojumam ir liels potenciāls, jo tur ir skaidri norādīta eh, vajadzība pēc eh, tiesību sargājušo iestāžu sadarbības. Runājot par Eiropas parlamenta lomu, tieši ir kā institūcijai, kura, kurai ir jāstrādā un jādod ieguldījums drošības politikās, tātad svarīgs ir jautājums arī par organizēto noziedzību, par ko mēs parlamentā runājām oktobrī pagājušajā gadā. Un man ir arī jautājums. Mm Tātad attiecībā uz eh, to, ka ir vajadzība eh, cīnīties eh, pret noziegumiem, jo tiem krīzes apstākļos var būt ļoti liela ietekme uz pilsoņu dzīvēm, un tāpēc vēlos jūs atbalstīt. Paldies! Sorrentīnī kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Ļaujiet man vispirms uh, pateikties mūsu referentē Borsalīno kundzei. Īpaši tāpēc, ka viņas uh, ziņojuma projekta beigās viņa raksta, ka mums ir jāizpēta atkārtoti, kādi ir iespējamie draudi. <clears throat> Un pilnīgi noteikti šeit ir jāievēro nediskriminācijas principi. Es tā pilnīgi piekrītu, un es e, ļoti esmu pieķērusies šai nelielai rindkopai. Mēs vienmēr runājam par noziedzību, par drošību, un vienmēr mēs piedāvājam vairāk video novērošanas, vairāk nezinu ko, jo tas būtu drošāk. Bet ko tad mēs gal galā redzam? Mēs redzam, ka tās tikai padarīja sliktāku migrantu dzīvi, kas galu galā vispār nejūtās drošāki. Vajadzētu šo vēl vairāk uzsvērt jūsu ziņojumā, jo es redzu, kāda ir <clears throat> nozīme. Un uh, mēs tik šausmīgi uzsveram kolektīvo drošību, ka mēs aizmirstam, ka ir cilvēki, kuriem tas var sagādāt nepatikšanas dzīvē, pilnīgi nepelnīti. Nu, mums ir jāskatās par divām drošībām. Viena ir iekšējā drošība, un otra ir drošība attiecībā uz āru. <clears throat> Jo uh, Eh, mums ir jārunā par šo ārējo drošību citādi. Ko darīs mūsu diplomāti, ja mēs to nedarīsim? Jā, nu tūlīt beigšu, tūlīt jau beigšu. Man liekas, ka tas ir pretrunā ar līgumu 21 pantu, kur ir teikts, ka mūsu ārlietām ir jābalstās uz pamatiesībām. Un visbeidzot, priekšsēdētājs kundze, lūdzu atļaujiet man pabeigt jo tas ir ļoti svarīgi. Ir dīvaini, ka mēs nevaram spriest par drošības uh, institūcijām, tad kā Eiropā. Paldies! Paldies, priekšsādātājs kundze. Arī es gribētu uh, pateikties referentei pār eh, kvalitatīvo darbu, ko viņa ir pateikusi, taču es gribētu atzīties, ka es izjūtu nelielu frustrāciju lasot viņas ziņojumu. Man patika viņas uzstāšanās, un es domāju, ka digitālie ierobežojumi mm, varētu tikt atrisināti bet, nu, es centīšos tā diezgan ātri pateikt, kāda ir mani komentāri. Es domāju, ka drošība un cilvēktiesības tiešām ir jāuztver līdzsvarā. Es domāju, ka visi draudi, kas ir radīti sabiedriskajai drošībai, nevienmēr ir tikuši labi at apkaroti. Mēs zinām, ka vislabākais veids, kā cīnīties pret varmācību, ir prevencija. Un es domāju, ka arī šeit mums vajag atjaunot līdzsvaru īpaši tāpēc, ka šobrīd ekonomiskās un uh, sociālās krīzes laikā varmācība pieaug. Un mēs nevaram kļūdīties attiecībā uz instrumentiem, ko izmantojam, lai to novērstu. Uh, Es tāpat mm, gribu redzēt mazliet vairāk līdzsvera starp subsidiaritāti un drošību. Es domāju, ka mēs nevaram atbrīvot dalību valstis no viņu saistībām attiecībā uz cilvēktiesībām eh, tikai tāpēc, ka runa ir par drošību. Es jums to vēlētos atgādināt. Es piekrītu tam, ko teica Judīte Sargentīni. Intvelds kundze, lūdzu, vēl pusminūti dodiet man. Es domāju, ka vajag salīdzināt šo um, iekšējo un ārējo drošību. Mums ir jāizanalizē, kāda ir mūsu draudi. <coughs> Priekšsēdētāji aicina runātāju beigt. Es gribēju pateikt, ka mani traucē daži termini, kas ir pārāk neskaidri, tādi kā radikālisms vai draudi, jo tie ir pārāk aptuveni. Liels paldies! Man vēl joprojām ir Alvaro kundze, Lutfordas kundze, un pēc tam atgriezīsimies pie uh, referentes Alvaro kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribētu pateikties referentē par darbu, ko viņa paveica. Uh, taču es domāju, ka viņa pārāk zēma novērtēja mūsu potenciālu attiecībā uz to, ko mēs varam darīt drošības jautājumos, un kā jau Mēdzkungs teica, mēs uh, varam to darīt. Un jautājums, kas ziņojumā neparādās, ir tas, kā mēs varam sadarboties ar citām uh, organizācijām, kā piemēram ar NATO un citām. Es domāju, ka mēs daudz labāk varam izmantot sinerģijas efektus, ko mēs tagad nedaram. Tagad, kad es klausījos, nu, varbūt tas kaut kā ar mani saistīts. Par ko mēs runājam, kad mēs runājam par drošību? Vai mums ir kaut kāda drošības definīciju, vai mēs varam sap sabiedrības drošību, valsts drošību, va, uh, drošības subjektu vai objektu. Es domāju, ka būtu ļoti labi, ka mēs zinātu, par ko mēs runājam, lai nonāktu pie kaut kādiem secinājumiem. Un, um, mēs visi zinām, cik mēs esam svarīgi. Un ir īpaši nozīmīgi, lai mums būtu konkrēti priekšlikumi, kā mēs varam uzlabot šīs dažādās lietas. Un es nezinu, kur mēs kaut ko tādu varam atrast, tādu kā dokumentu vai, nezinu, organogrammu par likumdošanu, kas eksistē. Tiecībā uz drošības jautājumiem un kādos priekšlikumos mēs to varam ierakstīt. Ir datu aizsardzība, privātums, jā, es jau zinu, ka man laiks ir beidzies. <clears throat> Tas nozīmē, ka tas ir labs sākums, bet mums ir jādara vairāk. Jā, mēs gribam kaut ko panākt. Paldies! Paldies, Latfords kundze! Es tikai gribēju piekrist komisijai, kur desmitajā rindkopā Almēdz kungs teica, ka referente tādus jēdzienus kā krīze atstāja ārpus draudu aptvēruma jo var būt cilvēku radīti draudi un cilvēku neradīti draudi. Dažādi sarežģījumi var rasties attiecībā uz atomdraudiem, <clears throat> varbūt problēmas ar telekomiem un tam līdzīgi. Nu, un Te būtu jāpievieno arī starptautiskas organizācijas, kas ir mūsu lielākie partneri, kā piemēram ASV, ar kur mums ir tik spēcīga transatlantiskā saite. Un es personīgi ļoti interesēti gaidu, ko komisija sagatavos šogad. Mums ir arī nepieciešama riska pārvaldes politika. Pagājušajā nedēļā man nedarbojās BlackBerry telefons vairākas dienas, un, ziniet, ir vēl ļoti daudz dažādas problēmas. Paldies, pēdējais runātājs no kolēģiem ir e, Šuterkungs no Zviedrijas un e, arī padomas prezidentūra. Arī gribu izteikties, bet es zinu, ka jūs izteiksieties īsi un pavisam dāniski. Šuterkungs, jā, paldies. Es, e, es šeit esmu kā vietnieks, un šis ir interesants dokuments. Man ļoti patika 12. rindkopa, jo es domāju, ka vides noziedzība uh, arī apdraud mūsu drošību, jo tā apdraud mūsu veselību. Un tas ir saistīts arī ar nabadzību, jo nabadzībā jūs tik labi neattīstīsieties, jo jums būs slikta pārtika, un tāpēc ir ļoti svarīgi <clears throat> to novērst. <clears throat> Un tad vajadzētu runāt ne tik daudz kā par drošību, bet gan par civilo aizsardzību. Jo īstenībā ir diezgan lielāka iespēja, ka jūs apdraud kāda dabas katastrofa, nevis teroristi. No, nočepingā, kur es dzīvoju, plūdi uh, um, pilnīgi paralizēja vilcienu kustību uz divām dienām, un uh, tie nebija nekādi teroristi, tas bija vienkārši lietutiņš. Mums vajadzētu izvērtēt pretterorismu likumdošanu un kādi ir šo likumu efekti. Tikai tad mēs varam izstrādāt kaut kādus jaunus likums, un godīgi sakot, es vairāk esmu nobijies no šiem likumiem nekā no teroristiem pašiem. Paldies! Atvainojiet e, prezidentūras pārstāvjiem, es nevaru izlasīt jūsu uzvārdu, jums vārds. Paldies, es tiešām būšu tik daniskas un īsts, cik vien iespējams. Es gribētu pateikt paldies padomas vārdā referentēju par šo ziņojumu. Es domāju, ka tas parāda uh, to, cik ieinteresēts ir Eiropas parlaments šajā jautājumā, un es esmu priecīgs, ka mēs pilnīgi esam viensprātis, abas institūcijas. Es esmu priecīgs, ka rezolūcijas projektā ir aicinājums um, uz zināšanām veiktiem pētījumiem analizēt, uz zināšanām balstoties analizēt eh, iespējamos draudus. Un eh, tiešām mm, likuma izstrādātājiem ir jāsniedz tāds vispārīgs ieskats Un kas attiecās uz atsauci par ciešāku sadarbību starp iekšējo un ārējo drošību, tad patiesībā arī tas ir kaut kas, pie kā mēs jau strādājam, un mums ir kopīgas sanāksmes padomē Protams, ir arī vietas, kur mēs nevarētu piekrist. Tāpēc jau tas arī ir interesanti, jo drošība ir tāds ļoti interesants jautājums. Viena daļa šī jautājuma kompetences tomēr ir palikušas dalību valstīm. Uh, Tāpēc, kad mēs redzam atsauci uz parlamenta iesaistīšanu polic, uh, eh, politik, um, politika, šajā politikā nākotnē, tas ir bišķiņ tāds jutīgs jautājums. Un es došu arī parlamentam informāciju par to, kas notiek komisijā pe, ik pa um, semestru. That was right on cue. Um, Mrs. Borsellino. Borsellino kundze. Vai jūs varētu uh, iepazīstināt mūs ar savu rezumējumu? Jā, paldies. Es vēlētos pateikties komisijai, padomai, kolēģiem, kas tā vispārīgi runājot uh, pauda savu atbalstu. Un, uh, protams, ka. Kā bija zināms atsaucas uz problēmām. Es domāju, ka es mēģināšu labot eh, šīs problēma vietas, eh, tostarp arī grozījumu ceļā. Es gaidu grozījumus no saviem kolēģiem, jo tādajādi noteikti tiks bagātināts pats ziņojums. Pateicos jums par jūsu sniegto devumu Paldies par to, ka norādījāt, kā pietrūkst. Un eh, šis eh, materiāls, pie kuras strādāju, ir ļoti plašs, un tajā ir daudz delikātu aspektu, kurus vajadzētu iekļaut un pienācīgi uzsvērt. Mums ir skaidri jāzina, kādai ir jābūt parlamenta lomai, un tāpat arī eh, tas, kāda ir pamatiesība aspekti. Šis būtu prioritārās jomas un tās ir būtiskas pašam ziņojumam. Paldies jums par jūsu uh, pienesumu, un es ceru, ka es varēšu uzlabot ziņojumu un uh, padarīt šo ziņojumu precīzāku. Uh, priekšsēdātāja termiņš grozījuma iesniegšanai ir 7. februāris, bet mēs savukārt pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir saistīts ar budžeta izpildes apstiprināšanu. Uh, Mums ir jāskata deviņi ziņojumi, un tam ir atvēlētas atlikušas 45 minūtes. Tie ir ziņojumi par 2010. Eh, gada budžeta izpildes apstiprināšanu, par komisiju, EDPS un sešām aģentūrām, par kurām Lība ir atbildīga, proti pamatiesību aģentūru, Frontex, Europol, Eurojust, Sepol un ES eh, novērošanas centru narkotiku, alkohola izplatības apkarošanai. Tātad ir pieci dažādi referenti, un es uh, redzu, ka dažiem ir vairāki ziņojumi, un vēl dažiem ir tikai pa vienam ziņojumam. Tāpēc es ierosinu vispirms dot vārdu pieciem referentiem, lūkšu izteikties viņus ļoti lakoniski. Tie, kuri pamet šo sanāksmi zāli, dariet to klusiņām. Lūdzu, aprobežojieties savās ievadu piezīmēs ar divām vai trim minūtēm, Vanda Kampa kungs, jo kopumā tas tāpat aizņems aptuveni 15 minūtes, pēc tam būs laiks īsai diskusijai, un tad varēsiet nākt klajā ar noslēgumu piezīmēm. Uh, Vispirms aicināšu Vanda Kampa kungu, tad Bustil kungu, Samers kundzi, Matjē kundzi un uh, Jekolino kungu. Vanda Kampa kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es izteikšos ļoti lakoniski. Esmu atbildīgs par diviem ziņojumiem. To jūs jau varat redzēt uh, darba kārtībā. Un uh, mēs Ar kolēģiem jau konsultējāmies, paldies viņiem par sadarbību, paldies par priekšlikumiem no budžeta kontrolas komisijas. Un eh, te bija runa galvenokārt par punktiem, kas īpaši attiecas uz Lība komiteju. Kopumā situācija 2010. gadā ir bijusi diezgan laba. Aģentūras ir labi apguvušas sev atvēlētos līdzekļus, Ir dažas kritiskās piezīmes, tās esmu iekļāvis arī savā ziņojumā. Atsevišķās aģentūrās līdzekļi netikuši pietiekami apgūti, un, protams, ir bijušas situācijas, kur dalību valstu struktūrām bija jāietaupa, un, protams, ka tas bija sarežģīti, jo bet par visām šīm programmām ir daudz diskutēts, ir arī gada pārskati, un jā, no vienas puses ir slikti, kad aģentūras eh, Eiropas Savienības līdzekļus nespēja pienācīgi izmantot. Un eh, jāteic, ka ir eh, budžeti jāpieskat ar modru aci. Tālāk runājot par personāla jautājumiem, joprojām ir brīvas vakances un žēl, ka tā notiek, jo mēs tam esam paredzējuši finanses, mēs kā parlaments esam par to iestājušies. Uh, Un ja šie līdzekļi netiek izmantoti, mums tas politiski nav saprotams. Uh, tas attiektos uz pirmo ziņojumu. Runājot par otro ziņojumu, es gribētu uh, norādīt uz uh, maksājumiem un uh, saistībām. Un uh, tur uh, situācija daudzās komitejās. Uh, nav pārāk apmierinoša, jo uh, ar Sepeli ir bijuši sarežģījumi. Mēs esam uh, runājuši ar Matjē kundzi par 2009. gadu, par sadarbību ar Eiropolu. Es ceru, ka līdz ar to uh, mūsu kolēģi no policijas darbs uzlabosies. Tik tālu viss no manas puses. Paldies. Šķiet, ka ir bijis jau pirmais uh, Pirmais balsojums tautas partijā. Viss notiek brīnišķīgā sadarbības gaisotnē. Būsu tilkungs. Un paldies priekšsēdētāji. Es izstrādāju ziņojums par EDPS, Frontex un Funda pamatiesību aģentūru. Un es vēlētos uh, norādīt, ka attiecībā uz šīm trim aģentūrām uh, Revīzijas palāta ir konstatējusi, ka maksājumi 2010. gadā ir atbilduši standartiem, eh, cik tālu to nosaka kontrolas sistēmas. Es, protams, varētu nākt klajā ar kritiskām piezīmēm, bet eh, kopumā es eh, joprojām gribētu, lai izpilde tiktu apstiprināta. Runājot par EDPS, vēlos informēt kolēģus, ka iekšējā konkurence četrās dažādās jomās tika organizēta no EDPS puses 2009. gadā, un uh, procedūra, kas tika izvēlēta, bija iekšējais konkurss pašā EDPS, nevis uh, konkurss uh, parastās EPSO procedūras ceļā. EDPS mēģināja pamatot šo situāciju, norādot, ka šīs vakances bija ļoti īpašas specifiskas, bet es nedomāju, ka tas ir labs pamatojums, jo tas paredz, ka neviens ārpus EDPS patiesībā nevarēja pieteikties nevienai specifiskai vakancei šajā struktūrā. Tāpēc, manuprāt, mums vajadzētu norādīt EDPS, ka EPSO procedūras kas ir standarta procedūras, būtu daudz vēlamāks, un tas arī būtu jāizvēlas. Runājot par pamattiesību aģentūru, revīzijas palāta ir konstatējusi, ka ir bijuši lieli izdevumi gada beigās. Iedomājieties, šī aģentūra iztērēja gandrīz pusi no tās budžeta gada pēdējā mēnesī, Un tā nebija pēdējā reize, kad tā ir šādi rīkojusies. Es domāju, tas nav pareizi. Mums vajadzētu vērst aģentūras uzmanību uz to, ka tā vairs nevajadzētu rīkoties. Bija arī sarežģījumi, citi sarežģījumi ar pamatiesību aģentūru, mm, piemēram, attiecībā uz uh, darbā pieņemšanas procedūrām. Tikai 59 no 72 postiņiem tika aizpildīti 2010. gadā, kas ir nekonsekventa pieeja tām prasībām, ko mēs saņemam no aģentūrām. Viņi paši ir prasījuši vakances, kuras viņiem nav izdevies aizpildīt. Arī revīzijas palāta šo situāciju neattaisnoja. Un uh, atsaucās uz situāciju 2009. gadā. Tāpēc Es domāju, būtu labi, ja šī situācija neatkārtotos arī nākamajā gadā, jo nu pat mēs to spējam ļoti labi paturēt prātā. Visu beidzot runājot par Frontex. Lielākās bāžas ir saistītas ar lielo līdzekļu pārnesi no viena gada budžeta uz nākamā gada budžetu. Uh, Aģentūra turpina apgalvot, ka tā ir noticis e, tās misiju neprognozējamības dēļ, jo aģentūra nezina, kad un kur tai vajadzēs misiju. Tas ir attaisnojams arguments. Bet e, mūsuprāt. Šo situāciju būtu iespējams plānot tā, lai līdzekļi netiktu pārnesti tik lielā apmērā. Tagad, kad aģentūrai ir jauns mandāts, tai būs arī vairāk pienākumu, un aģentūrai arī būs vairāk personāla, kurš tad arī varēs apgūt šos līdzekļus. Es uzskatu, ka šai komitejai vajadzētu apstiprināt budžeta izpildi respektīvi vajadzētu ierosināt budžeta kontroles aģentūrai uh, apstiprināt šīs aģentūras budžeta izpildi. Zumērs kundze, paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos pievērsties Eiropola un Eirojust budžeta izpildes apstiprināšanai. Par Eiropolu ir maz ko teikt. Uh, gada noslēgums atspoguļo 2010. gada uh, finanšu situāciju. Uh, un visas eh, transakcijas ir pamatotas un eh, līdzsvarotas. Uzkrītošas ir pārneses no viena gada uz nākamo, tāpat arī radušās izmaksas, un uh, eh, Eiropola pamato to, ka tas ir pārvācies uz jaunu centrālu, un uh, Tas arī mēģināšot izvairīties no līdzekļu pārneses uz turpmākajiem gadiem, un no 2012. gada tas ir apņēmies kontrolēt budžeta izpildi katru mēnesi, jo īpaši attiecībā uz šo budžeta līdzekļu pārnesi. Es ceru, ka viņi pieturēsies pie šiem solījumiem Eh, jo citādi tur nekādu problēmu ar eh, naudas plūsmu nevar rasties, un es ierosinu apstiprināt budžeta izpildi. Tālāk jārunā par eiro just eh, budžeta izpildes apstiprināšanu. Te gada noslēgums atspoguļo 2010. gada finanšu situāciju, un visas, visi darījumi, kas ir notikuši, izskatās pamatoti un proporcionāli, bet ir jāraugās, ka darbības izdevumi 2011. gadam ir pārsniegti un eh, Eirojust bija paredzējis ieviest jaunu datu, datorstruktūru saistībā ar datu apstrādi, un tas ir radījis izmaksas. Uh, Eh, ir apsveicami 2012. gadam pieteiktie pasākumi, eh, tostarp arī struktūra izdevumi, tāpat arī eiro just eh, sola, ka turpmāk šie izdevumi tiks sadalīti pēc iespējas agrāk gada gaitā. Un uh, Ja šī aģentūra ievēros pati savus, eh, cerams, ka šī aģentūra ievēros pati savus eh, apņēmības, tāpat ir jāņem vērā, ka aģentūras izpildu direktors nav atbildīgs par kolēģijas eh, lielākās daļas lēmumu izpildi, un tā tam nevajadzētu būt, un Eiro justi ir steidzam jārisina šis jautājums un jāpārskata situācija. Un tāpat, nu, ja, ja turpināsies problēmas šajā jomā, tad tas būs jārisina ar jaunu eiro just regulu. No izvērtēšanas komitejas puses uh, bija zināmi pārkāpumi, bet eiro just uh, reaģē uz to, apgalvojot, ka mm, direktors vēl pamatos situāciju, iesniedzot dokumentus, un uh, Eirojust apņemas uh, izdevums atspoguļot uh, godīgi, caurskatāmi, lai uh, stiprinātu savu organizacionālo struktūru. Un visu beidzot Viens eh, no darbiniekiem tika pieņemts darbā pamatojoties uz novecojušu mm, kandidātu sarakstu. Eiro just vajadzētu turpmāk rūpīgāk pārskatīt šos sarakstus, lai izvairītos turpmāk no šādas situācijas. Un, eh, un viņi ir apsolījuši, ka turpmāk eh, šajā jomā tiks rīkotas individuāls pārbaudas. Tāpat uh, ir jāteic, ka uh, situācija ir uzlabojusies, bet tā joprojām nav līdz galam apmierinoša, kā mans kolēģis Vanda Kamps ir sacījis. Un jā, uh, ar šo nodarbinātību, kas nav pietiekama, jo līdzekļi galu galā jaunu personālu pieņemšanai ir paredzēti. Uh, Un, eh, ja situācija neuzlabosies, tad uh, līdzekļi personālam būs jāsamazina, un to pat aģentūra īpaši nevēlētos. Tik tālu par eiro just uh, eh, budžeta apstiprināšanu. Paldies, Intveldes kundze, kā palīdzējāt uh, novadīt uh, šo uh, pirmo diskusiju daļu tad, uh, par uh, budžeta apstiprināšanas, uh, izpildes apstiprināšanas uh, plāniem. Tagad mums ir Matiekundze. Matiekundze, jūs. Uh, par Sipolu gribējāt runāt. Jā, dargie kolēģi, kas attiecās uz Sipolu, tad mēs te varam balstīties uz Eiropas. Um, uz revīzijas palātu atskaiti. Un uh, Tur ir jāskatās arī uz uh, ko, naudu, kas tika izdota par uh, dažādu semināru un konferenču organizēšanai. Un te ir jāizvairās arī no dažādiem um, izdevumiem pašā uh, cipalu iekšienē, īpaši tas attiecās uz Eiropas eh, policijas koledžas izdevumiem. Un, um, ir ļoti svarīgi, lai cipol racionalizē savu struktūru un mēs esam uz pareizā ceļa, kas attiecās uz efektivitāti, tad eh, direktoram būtu jāpieņem dažādi lēmumi, ko vajadzētu apstiprināt arī eh, valdei. Tāpat arī administrācijas padome ir samazināta no 54 uz 34. Tālāk, lai uh, arī sabalansētu izdevumus un ieņēmumus, Cipol ir jāsadarbojās ar dalību valstīm un tikšanās reizes tiek samazinātas līdz divām reizēm gadā. Un Te jāsaka arī, ka bijušais direktors bija dažus privātus pasākumus organizējis par cipolu naudu un pēc tam izdevās atgūt 2000 eiro. Tagad eh, vērts teikt dots Jakolino kungs. Jeklina kungam e, saistībā ar jautājumu par tad, um, narkotiku apkarošanu. Priekšsēdētāji, kungs, izteikšos ārkārtīgi īsi. Es e, nodarbojos e, ar budžeta izpildes apstiprināšanu observatorijā Lisabonā, kura nodarbojas tātad, ar pretnarkotiku plāniem. Esmu izsādājis vairākus jautājumus aģentūras vadītājam. Saņēmu no viņa atbildes, kuras eh, bija apmierinošas. Un arī revīzijas palātas eh, viedoklis to apstiprina. Jebkurā ja gadījumā mēs lūdzām uh, vad, observatorijas vadības uh, vadībai koncentrēt uh, tās uh, darbības, racionalizēt uh, izdevumus un panākt lielāku elastīgumu, apmainīties ar paraugu praksēm, ar citām institūcijām un aģentūrām, kuras strādā nacionāla līmenī. Mēs arī uzskatām, ka vajadzētu būt ievērojamai budžeta pozīcijai, kas ir uh, veltīta um, šī monitoringa centra aktivitātēm. Un mēs uzskatām, ka mums ir nepieciešams vēl viens mandāts šai sakarā un ir jāizstrādā stratēģija ne tikai saistībā ar eh, atkarību no narkotikām, bet arī citiem atkarības veidiem, kā atkarība no tabakas, eh, azartspēlēm, interneta un tātad eh, citām aktivitātēm, kuras var radīt atkarību plašākā kontekstā. Un noslēgumā balsojums ir pozitīvs, un mēs varam piekrist šī jautājuma budžeta izpildes apzināšanai. Paldies! Tad ir izteikušies eh, pieci eh, referenti par pieciem eh, dokumentiem. Tātad deviņi izpildes apspriešās, apspriešās dokumenti. Mums joprojām par tiem ir jādiskutē. Es saprotu, ka daži komitejas locekļi vēlas izteikties. Tagad vārds Intvēlta kundzē. Paldies, priekšētāj kungs. Esmu Bustila kunga ziņojumā ēnu referente, tātad attiecībā uz cilvēku pamatiesību aģentūras budžeta izpildes apspriešanu. Uh, Eh, šī aģentūra man ir jo sevišķi tuvas sirdī, jo es uzskatu, ka pamatiesības ir ārkārtīgi svarīgas un ir ļoti nozīmīga, lai uh, aģentūra labi darbotos. Man ir divi jautājumi. Viens, jūs eh, minējāt par to, kā budžets uh, tika izpildīts pēdējā gada mēneša laikā. Es domāju, kā tas saistās ar aģentūras uh, nevēlēšanos gada sākumā uh, izpildīt prasību pēc ziņojuma par mediju brīvību Eiropas Savienībā, jo viņi teica, ka viņiem nebija līdzekļu. No nu, sākuma viņi teica, ka viņiem nav mandāta, bet tad viņi teica, ka viņiem nav vajadzīgo līdzekļu. Es gribētu zināt, kāpēc viņi teica gada sākumā šādi, bet gada beigās izrādījās, ka budžets viņiem joprojām ir pietiekošs. Un otrs jautājums ir nedaudz atšķirīgs. Iespējams, internetā redzējāt, ka Eiropas Savienības tiesā šobrīd ir aktuāla lieta, kuru ir ierosinājusi eh, aģentūras eh, tad, eh, pa, partneris, kurš ir ziņojis par problēmām pirms vairākiem gadiem. Un tad viņu esot aizskārušies aģentūras vadība. Tas nav jautājums par budžeta izpildes apsprināšanu, bet tas ir jautājums par personāla politiku. Es domāju, ka būtu interesanti noskaidrot, vai šīs problēmas tiešām ir reālas uh, un vai tās ir atrisināts tagad. Paldies, Intelda kundze. Kelērs kundze. Paldies! Eh, esmu eh, mm, ēnu referente visiem šiem eh, budžeta izpildes apstiprināšanas ziņojumiem. Paldies referentiem par šiem ziņojumiem. Es piekrītu tam, ka tur ir viss svarīgo punktu iekļauts, un man īsti nav nekā ko piebilst. Vienīgi varbūt to, ka attiecībā uz Frontex es saprotu argumentu, ka Frontex ir ļoti grūti veikt plānošanu, bet tas pats attiecās arī uz citām aģentūrām. Es nezinu, vai Eiropols var labāk plānot, uh, un uh, tad vai Eiropas datu pāraudzības iestādes var labāk plānot savu darbu. Es saprotu šo argumentu, bet es nedomāju, ka, tā, ka tas ir attaisnojums uh, budžeta pārnesē. Attiecībā uz otru aģentūru, Cipal, tātad. Tā Ja es vadīšu aģentūru, es garantētu, lai, ka pēc eh, pēdējo gadu uh, budžeta izpildes apzināšanas eh, mana aģentūra tiešām censtos uh, izpildīt visas prasības, tomēr tā nenotiek, ir uzlabojumi, tomēr uh, tie risinās ļoti lēni un tādā diezgan minimālā veidā, un es to īsti nesaprotu. Man ir kādi nelieli grozījumi, tomēr kopumā esmu apmierināta un es jūs apsveicu ar šo ziņojumu. Paldies! Paldies, Kellers kundze! Hertz kundze, lūdzu! Paldies! Priekšsēdētāj kungs! Attiecībā uz budžetu. Tad um, pateicos referentam par veikto darbu. Pateicos eh, eh, grupām, arī S&D grupa atbalsta eh, šo dokumentu. Tomēr man ir vairāk jautājumu, daži jau no tiem ir uzdot no kolēģa puses. Un svarīgs jautājums ir par to, kas ir paust, attiecībā uz Čepelu par kritiku attiecībā uz Eiropas politi, policijas akadēmiju. Nu, notikušais ir sevišķi smags, tāpēc, ka šī institūcija jau kādreiz agrāk tika smagi kritizēta. Un bija pienācis brīdis veikt nopietnus eh, novērtējumus attiecībā uz izmaksām, kursu saturu un tā tālāk, bet, kad es attiecās uz Eirojust, tur ir bijušas problēmas attiecībā uz vakantajām vietām. Un līdz ar to ir labi, ka tagad ir pieņemti lēmumi attiecībā uz eh, personāla aizvietošanu Un atsaucos arī uz Veltkundas teikto attiecībā uz budžetu. Ir, labi, ir svarīgi labi plānot naudas iz, izmantojumu. Un ir grūti plānot uh, izmaksas tieši gadu beigās. Ir jāveic visi paredzētie pakalpojumi. Es iesniedzu priekšlikumus Tātad, jebkurā gadījumā, ņemot vērā, ka līdz 13. janvārim var, iepazīt, var iesniegt grozījumus. Paldies! Tagad tad Džordžs no pamatiesību aģentūras ir klātesošs šajā zālē. Varbūt viņš vēlētos rēģēt. Jā, priekšētāja kungs. Attiecībā uz pirmo jautājumu no Intvalda kundzes puses, ka 48% no budžeta tika izpildīti pēdējā, pēdējā mēnesī, tā ir, ka 48% no budžeta e, tika e, izpildīti pēdējā mēneša laikā, un tad nav pirmā reize, ka tas tā ir noticis. Un jā, Intveld kundzei ir taisnība uzdodot šo jautājumu, kāpēc tā ir, ka klienta e, prasība, tad no parlamenta puses balstoties uz tad, tad ka mēs atbildējām, ka nav pietiekami daudz līdzekļu. Ar to ir par to ir jārunā ar aģentūras vadītāju. No otras puses, tātad, kaut arī mēs teicām, ka šī nauda, tik liels naudas apjoms, eh, tika iztērēts pēdējā mēnesī, eh, plānošanai tomēr jānotiek daudz ātrāk. Eh, izskatās, ka nauda pēdējā mēnesī ir iztērēta steidzīgi. Un nu, tas liecina, ka plānošana nebija veiksmīga. Protams, varbūt viņam vajadzēja izmantot šo naudu, lai uh, tad iztērētu Infeld kundas pieprasīto pētījumu, tas ir cits jautājums. Varbūt viņi uh, šajā gadījumā rīkojās pareizi. Tas bija tāds, tāda lieta, kas nav īpaši saistīta. Attiecībā uz pēdējo jautājumu, uz otro jautājumu es īsti nezinu, ceru par to uzzināt vairāk, bet uh, ja tas ir uh, kaut kas nopietnas, kam ir jānonāk aģentūras redzeslokā, tad es domāju, ka mums ir jāuzdod jautājumu un jācer sagaidīt atbildes. Cik es saprotu, tas nav jautājums par budžetu, tāpēc es nedomāju, ka to vajadzētu iekļaut uh, aģentūras budžeta izpildes apstiprināšanā, šis jautājums par um, darbinieka aizskaršanu. Tā kā Eh, locekļi atkar, at, at, atbildīgi par eh, aģentūras eh, uzraudzīšanu, tad es būtu priecīgs par atbalstu šajā sakarā. Paldies! Izskatās, ka citu jautājumu nav. Citi referenti, kas vēlas paust kādu komentāru? Paldies! Es vēlētos tikai īsumā uzsvērt jautājumu par vēl neaizņemtajām vakancēm. Eh, referenti arī tam pievērsās saistībā ar Eirojust, bet es domāju, ka mums vajadzētu kopumā paraudzīties uz mūsu aģentūru darbu. Visas Eiropas aģentūras joprojām saskars ar kritiku, ka tās tērējot pārāk daudz līdzekļus, tāpēc būtu vērtīgi pievērst uzmanību tām, lai šo aģentūru darbs arī būtu atbilstošs. Un jā, no vienas puses vakances varbūt neaizpildītas, Bet uh, no otras puses šo situāciju varētu interpretēt arī citādāk. Ja šīs vakances netiek aizpildītas ilgstoši, tad varbūt šīs vakances nemaz nav vajadzīgas. Jūs iesakāt šo situāciju stingri uzraudzīt arī nākamajā gadā, un eh, vajadzētu padomāt par to, vai šīs vakances vispār ir vajadzīgas. Uh, Es to uztveru kā tādu brīdinājumu visām aģentūrām, nevis tikai Eirojust. Paldies vēlreiz, Zamērs kundze. Matija kundze? Oui, pour répondre. Jā, es gribētu atbildēt eh, kolēģei. Eh, protams, es netaisīšu nekādu apoloģiju cipalu, bet vajadzētu vienkārši dot laiku direktoram izveidot šo aģentūru, kas ir ļoti sarežģīta. Protams, tas ir sarežģīti ne tikai no budžeta viedokļa, bet arī no organizatoriskā viedokļa. Un es domāju, ka ar uh, administratīvo padomi arī viss vēl nav um, tik vienkārši. Tomēr es optimistiski raugos nākotnē attiecībā uz šo aģentūru. Ok, and honorable Jakolino, vorrebbe addire qualche... Jakolino, kungs, vai jūs gribat kaut ko piebilst? Nu, nē, nē, nē. Man nav ko teikt. Par manu tematu nemaz nav nekas jauns teiks. Ļoti labi, es domāju, ka mēs esam pabeiguši šo diskusijas daļu. Mēs deviņu ziņojumus esam uh, izskatījuši tā vienā blokā. Es gribētu tikai pabeigt, ierosinot, ka grozījuma iesniegšanas termiņš varētu būt 31. janvāris pusdienlaikā 12. un balsojums notiks nākamajā Lībes sanāksmē, kas būs 9. februārī. Tātad 9. februārī. Grozījumi jāiesniedz līdz pēdējai janvāra dienai un atgādinājums kā man to ziņoja dienesti, grozījums var iesniegt tikai angliski. Jā, nu, kaut kādiem iemeslu dēļ tas, tas, tas tā ir. Un tie jāiesniedz uh, Word template formā. Jo ja Tas, eh, ta, tas formāts ir jābūt Words template. Jūs nevarat izmantot citu dokumentu formātu. Es nezinu, es ceru, ka jums šī do, eh, informācija noder. Ja jūs gribat par to pasūdzēties, lūdzu rakstiet sūdzību, es centīšos nodot jūsu žēlabas. Bet, nu, man tika teikts pateikt jums šādu informāciju tagad. Uh, Mums ir jāķeras pie nākamā darba kārtības punkta, kas attiecās uz nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kanādu par pasažieru datu reģistra datu pārsūtīšanu un apstrādi. Te mums būs eh, Prieves kunga Uh, ziņojums, bet viņš pagaidām ir ceļā, tāpēc pagaidīsim 5 minūtes, līdz viņš ierodās. Viņš būs kuru katru brīdi te. Un pēc tam man jāsaka vēl jums, ka šis pēdējais punkts tiks skatīts aiz slēgtām durvīm. Tāpēc es vēlos jums atgādināt, ka uh, šīm sanāksmēm uh, kas notiek aiz slēgtām durvīm, noteikumi ir tādi, ka telpā drīkst palikt tikai tie lībe locekļi, kas ir deputāti, pār, komisijas pārstāvji, padomas pārstāvji, ģenerāla sekretariāta pārstāvji juridiskais dienests un politisko grupu uh, ierēģi un neatkarīgie deputāti. Tie ir vienīgie, kas drīkst palikt tālpā. Paldies!